Balsojums notiks rīt. Un mēs pāriem pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir kopīgās debatas par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Tajā ir iekļauti 52 ziņojumi. Un es gribētu sveikt Viktoru Manuelu de Silva Kaldeira, kurš ir Eiropas uh, revīzijas palātas priekšsēdētājs. Es nenosaukšu nosaukumus visiem ziņojumiem, to kopā ir 52, un tie jums visiem ir labi zināmi. Sāksim debatas, dodot vārdu pirmajam no referentiem. Tā būs Ingeborga Gresla uz piecām minūtēm. Priekšsādātājs kundze, viceprezidents kundze Uh, revīzijas palātas uh, prezidentkungs, uh, dāmas un kungi. Šodien runājot par 2013. gadā budžeta izpildi komisijai, es atbalstu šo budžeta izpildus apstiprināšanu. Man ir nepieciešams jūsu atbalsts šai rezolūcijai. Uh, budžeta kontrolas komitejā mēs runājam par trūkumiem un vājajām vietām, kas pastāv dalību valstīs šai jomā, par to ir runā šajā ziņojumā, ir iekļauti arī ierosinājumi, un es aicinu nenovainot šo dokumentu līdz uh, balsošanas brīdim. Uh, ir uh, tādi, kas e, saka, ka mums ir jārīkojas nodokļu maksātāju interesēs. Mēs e, cenšamies e, analizēt maksājumus, kas ir paredzēti dalību valstīm, gan lauksaimniecības ģenerāla direktorātā, gan citos Un, ja maksājumi netiek izmantoti, piešķirtā nauda netiek izmantota, tad nevajag turpināt to piešķirt. Un uh, lauksaimniecības ģenerāldirektorātam ir jāparādz efektīvas kontrolas sistēmas uz vietām un nevar paļauties tikai uz auditoriem. Uh, ja šāda sistēma tiks izveidot, tad uh, komisijai būs stingrs pamats, lai prasītu labākus rezultātus, stingrāku kontroli no dalību valstīm. Lielākā vilšanās bija un joprojām ir. Uh, jo tika noraidīti šādi grozījumi uh, komitejā ar balsu vairākumu, uh, jo pretējā gadījumā komisijas priekšlikums būtu novaināts. Šeit ir runa par kopīgu pārvaldību. E, tālāk ir punkti par e, e, attīstības palīdzību. 40 gadi tūkstnesī ir briesmīgs periods ja runājam par bēgļu atbalstīšanu, bet, nu, krāpšana ir krāpšana pat, jā, šeit mēs runājam par cēliem mērķiem. Eh, šeit tiek prasīts eh, eh, papildu finansējums šādiem jautājumiem, bet tagad palīdzības īrijas bēgļiem tiks samazināt par 50%. Eh, mums rezolūcijā ir iekļauts kompromisa teksts, un mū, es aicinu arī eh, komiteju turpināt informēt par uh, visām problēmām. Ja nauda ir jāiztērē, tad tā ir jāiztērē, bet ir jākontrolē, kas notiek uz vietām, ir jāatsakas no, jāatsakās no ideoloģijas un jāizmanto argumenti. Tas pats sakāms par starptautisko pārvaldības grupu ko atzīst tikai uh, divi ģenerāla direktorāti, kā uh, uh, iestādes saskaņā ar starptautiskām tiesībām. Šeit uh, parlamentā tiek izplatīts daudz nepatiesas informācijas bijušie uh, komisijas augsta līmeņa darbinieki arī piedalās patiesības slēpšanā. Uh, Eh, šobrīd notiek eh, pirmā budžeta izpildes apspriešana jaunā sasta, sasaukuma laikā. Es pateicos eh, komisijas darbiniekiem par atbalstu, par sniegto informāciju, pateicos arī sekretariātām, kurš palīdzēja mūsu komitejai, pateicos arī grupu konsultantiem, pateicos visiem. Paldies, Greslis kundze. Nākamā eh, runātāja ir Labājos kundze, arī referente. Paldies, priekšsādātāji. E, kolēģi, komisijas vicepriekšsēdētāji, revīzijas palātas priekšsēdētāji, pirms mēs apstiprinām budžeta izpildi Eiropas attīstības fondam Mēs varētu uzdot sev jautājumu, ko mēs sagaidām no šī fonda. E, tā efektivitāte izrādījās nav pietiekama Lampedūs traģēdijas laikā. E, un no EAF puses e, iespējams, ka nav pietiekami izprastā nozīme, ja ir ierobežoti mm, līdzekļi EAF e, e ietvaros. Un ne. Praņiet ale systematickou pomocí se může pokusit. Un situācija pilnībā un problēmas nav atrisināts. Tomēr šis fonds var palīdzēt risināt uzdevumus samazinot bēgļu plūsmu. Runājot par budžeta izpildes, ir vismaz trīs iemesli, kāpēc izpildes procedūra ir svarīga. Pirmkārt, ir jāizvērtē, kā šīs fonds ir darbojies, ir jāizdara secinājumi un arī jāraugās nākotnē, ko darīt tālāk. Otrkārt, ir jānosaka fonda prioritātes un jāņem vērā attīstības valstu vajadzības. Treškārt, ir jāgatavo ieteikumi Eiropas attīstības fonda nākotnē ilgā termiņā. Protams, ir jāņem efekt, vērā efektivitātes un caurskatāmības jautājumu. Mums ir zinām pieredze, un es domāju, ka mēs būsim atbrīvojušies no vairākiem stereotipiem Mēs uzskatījām, ka riski pastāv e, saņēmēju valstīs, kas nozīmēja augstu kļūdu līmeni bez vēlamā efekta. Monitoringa sistēmas nevienmēr spēja identificēt trūkums un neraugoties uz atbalstu situācija atsevišķos gadījumos nebija optimāla. Tāpēc, manuprāt, svarīgi ir sekojoši soļi. Pirmkārt, izvērtēsim kopīgās strateģiskās prioritātes, koncentrēsim uz prioritārām jomām, ieviešot projektus, atbalstot uzņēmēju darbību, infrastruktūru, attīstību. Mums ir jāmazina kļūdu līmenis, mums ir jākoncentrējas uz prioritātēm un jāatlasa tie finanšu rīki un projektu pārvalde, kas vislabākajā veidā sas, palīdz sasniegt mērķus. Attīstības valstīs eh, stākļi ir atšķirīgi, un mēs nevaram pakļauties tikai uz vietējiem starpniekiem, ne arī tikai uz Eiropā pieņemtām praksēm. Mums ir jāatrod līdzsvars starp mūsu uh, ekonomiskajiem, politiskiem, citiem iemesliem sniegt palīdzību, jo mums arī ir jāsako finanšu rīka efektivitātei. Maksājumiem no attīstības fonda ir jāparedz kā investīcija un nevis kā dāvana no bagātā Eiropas onkuļa. Mums ir jāmeklē eh, pareizās prioritātes, kuras atbilst reālajām vajadzībām ir jāstiprina efektivitāte, caurskatāmība. Mums ir nepieciešama caurskatāmība, caurskatāma pārvaldības un uzraudzības sistēma. Un visbeidzot, Eiropas attīstības eh, fonds ir eh, jāveido tā, lai līdzekļi tiktu piešķirti kūrnē. Pateikties par sadarbību kolēģiem un arī komisijai. Paldies! Nākošais runātājs ir Žils Pārņovs četrām minūtēm. Priekšsēdētāji, revīzija palāts priekšsēdētāji, komisijas vicepriekšsēdētāji, esot referents par ziņojumu par 13. gadā budžeta izpējodī, norāda, ka mūsu mērķis ir panākt to, lai valsts līdzekļi tiktu izmantot vislabākajā veidā. Mani atbalstījām ēnu referenti, kuriem vēlos pateikties par atbalstu. Mēs vēlamies Eiropas pilsoņiem parādīt to, ka mēs spējam visos līmeņos uzlabot uh, E, parlamenta darba efektivitāti ikdienā. Parlamentam ir jāturpina pūliņi tajās jomās, kur kvalitāte un efektivitāte valsts līdzekļu pārvaldībai var tikt uzlabot. Tāpēc es savā ziņā, ziņojumā lūdzu e, pielikt papildu pūliņus tādās jomās, kā pirmkārt pastiprināt kontroli vietējo asistentu darbā pieņemšanā, e, attiec, ņemot vērā to skaitu uz vienu deputātu, kas ir no 0 līdz 43 13. gadā. Tālāk subsīdijas apmeklētāju grupām galvenokārt izmaksāt skaidrā naudā, 13% skaidrā naudā un 27 ar bankas pārskaitījumu, eh, 87 ar bankas pārskaitījumu. Tālāk attiecībā uz komandējuma izdevumiem. Uh, Eh, izdevumi jāpārskata. Un arī videokonferences ir jāizmanto pārlieku dārgu pārbraucienu vietā. Paritātes trūkums augstas, eh, augsta līmeņa posteņos parlamenta administrācijā vēl aizvien pastāv. Sievietes ir tikai 29% no uh, eh, viedību vadītājiem, 33% no ģenerāla uh, direktoriem. Un ir tāpat jāvienojas par kopīgu pārvaldību Eiropas mājai no parlamenta un komisijas puses, lai varētu dalīt šīs Eiropas mājas izmaksas. Tāpat ir jāuzlabo rezultāti statu pārskatīšanai akreditētajiem asistentiem. Tāpat arī ir jāatzīst mūsu administrācijas panākumi un šajā sakarā apsveicu. To, ka ir pienācis, ir iestājies aizliegums deputātiem pieņemt darbā ģimenes locekļus. Par 5% ir samazinājušies ceļizdam deputātiem, kas kopā būtu 4 miljoni eko, ekonomijas ietaupījumu 13. gadā. Tāpat apsveikt ietaupītos 25 miljonus eiro eh, mutiskās tulkošanas ģenerāldirekcijā. direkcijā Eiropā TV ir ietaupījusi 8 miljonus, palielinot skati, video skatījumu skaitu no 53 tūkstošiem līdz 400 tūkstošiem video skatījumu 2013. gadā. Mums ir jāuzsver tās, cik efektīvi tas ir um, programmas maz, mazākai papīra izmantošanai. Balsojumā plenārsēdē rīt es atbalstīšu grozījumus, kas pieprasa vairāk caurskatāmības attiecībā uz vispārīgiem izdevumiem no deputātu puses. Tas ir grozījums, ko ir kopā parakstījuši Tautas partijas un sociāldemokrāta deputāts. Tos arī atbalsta citas deputātu grupas, konkrēti ALDE un ECR. Tāpat rīt es aizstāvēšu pastiprinātu kontroli deputātu interešu deklarācijām. Būšu pret grozījumiem, kas virzīti uz Luksbalvas atcelšanu un vienotas darba vietas noteikšanu Eiropas parlamentam. Paldies! Eh, paldies, turpina priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Rišards Čarneckis uz sešām minūtēm. Priekšsēdētāji. Komisāra. Revīzija palāca priekšsēdētājs. Godējumie kolēģi, manā rīcībā ir sešas minūtes, un tā būs mana visgarākā runa man ir ļoti daudz pār ko izteikties, jo mums ir jāizvērtē to, kā galtūcijas, tā skaitā aģentūras, kontrolē savas finanses. Tas ir nozīmīgi Eiropas nodokļu maksātājiem. Padomē un Eiropadomē mēs kārtīgi reiz secinām, ka padome nav gatava sadarboties ar parlamentu šajā jomā. Domāju, ka padomē ir jāpiedalās gadskārtējā izpildes eh, procedūrā kā citām institūcijām. Visiem ir vajadzīga vienlīdzīga atteiks, attieksme. Nevis kā Orvela dzīvnieku fermā, eh, kurā da, visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki. Un ja mums to vajadzētu attiecināt uz Eiropas institūcijiem, tad šķiet, ka padomi ir vienlīdzīgāks dzīvnieks nekā pārējie. Agrāk tā nebija. Bija Beļģijas. Eh, Beļģu priekšsēdētājs Eiropā domē, tagad ir poļu eh, priekšsēdētājs. Ats... Ģenerālsekretārs, kas ir vācietis, atstājām atstāvietā stāsies vietnieks no Dānijas. Eh, kādas būs vēl izmaiņas? Mēs esam saņēmuši daudzus um, dokumentus attiecībā uz padomas ēkām. Mēs secinām, ka procedūras ir ļoti ilgas, ir nepieciešams uh, vairāk sinerģijas un ir vajadzīgs panākt patiesu geogrāfisku līdzsvaru, jo e, dalībvalstis, kas pie, iestājās pēc 2004. gada, šķiet ir otrās eh, šķiras dalībvalstis. E, gan ārējās darbības dienestā, gan e, Eiropas e, tiesā. Mums ir mazāk pārstāvju, un viņi strādā zemākos amatos nekā veco dalību valstu pārstāvjiem. Runājot par revīziju palātu, ir jāuzlabo kontrolas kvalitāte, ir jānodrošina lielāka elastība un ir jāsamazina īpašo ziņojumu sagatavošanas laiks. Ārējās darbības dienestā ir daudzi augsta līmeņa amati, kuri iespējams ir jāpārskata. Ir jāvienkāršo lēmumu pieņemšanas procedūras, un nav skaidrs, E, kādas ir atbildības sfēras tā saucamajiem īpašajiem pārstāvjiem. Mums ir vēlreiz uzsveru jānodrošina geogrāfisks līdzsvars, taiskaitā attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm. Runājot par aģentūrām, Eiropas e, Inovāciju un tehnoloģiju institūts e, E, tur ir vērojama mm, šīs pašas problēmas. Revīzijas palāta ir izvērtējusi kvalitāti mm, certifikātiem, neraugoties uz to faktu, ka Eiropas institūt, e, tehnoloģija institūts ir saņēmis norādes no attiecīgiem uzņēmumiem. Eksante kontrols nav pietiekami efektīvs. Tas ir jānorāda pilnīgi skaidri. Eh, tehnoloģija institūts, diemžēl, ir atcēlis atsevišķus līgumus un atsevišķas summas bija jāatmaksā. Kopuzņēmumi, Excel piemēram. kas ir, kas darbojas līdzīgi kā Excel. Par šiem uzņēmumiem runājot, pastāv problēma ar auditiem, iekšējām kontrolēm un budžeta izpildi. Par uh, medicīnas jomu runājot, otro gadu pēc kārtas pastāv problēmas ar uh, budžeta deficītu jau otro gadu pēc kārtas. Paldies! Nākošais runātājs uz četrām minūtēm deputāts Vistīsens. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, paldies Eh, kolēģiem par sadarbību esmu referents eh, vairākiem no šiem ziņojumiem. Iesākot, sākotnēji gribētos pateikt komisijai un visiem ēnu referentiem un referentiem, kuri strādājuši pie šiem jautājumiem un domāju, ka mums šis ir jauns veids, kā objektīvi izvērtēt situāciju un konstatēt, kur tad ir meklējumas problēmas eh, no komisijas puses. Un Ceru, ka eh, vadlīnijas tiks pieņemtas rītdienas balsojumā, runājot par Eiropas parlamenta eh, kom kontiem. Es vēlētos pateikties tiem, ko, ar kuriem man bija di konstruktīvs dialogs attiecībā uz jomām, kurās tika konstatētas kļūdas. Mēs esam snieguši vairākas norādes šajā ziņojumā, kas tiks likt uz balsojumu rīt un atsevišķas. Eh, atsevišķi jautājumu sakarā mēs ceram, ka šīs problēmas pateicoties rītdienas balsojumam varēs tikt atrisinātas. Un, uh, un tas būs pozitīvi. Runājot par saviem abiem ziņojumiem, vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šajā darbā, pateikties par sadarbību, par Cezāru runājot īpaši. Um, piezīmju nav. Kopumā es piekrītu uh, tam, ka ir jāsniedz izpildi par iter savukārt runājot. Es ceru, ka notiks um, turpmāk labākas sarunas. Es pateicos ECR un ALDE grupām par izrādīto atbalstu, un es ceru, ka rīt arī Tautas partija izvēlēsies piekrist tām garantijām, kas tiek eh, sniegtas ITER sakarā. Papildus tam Piebildīšu to, ka parlamentā mums ir ļoti politisks novērtējums tad, kad mēs runājam pār uh, Eh, ITER programmām. Iespējams, ka ir zināma nekonsekvence tajā veidā, kā tiek izvērtēta atsevišķi jautājumi, ko mēs nevisai eh, vērtējam un kas mums nepārāk patīk. Un šeit es piekrītu budžeta kontrolas komitejai. Mūsu uzdevums ir panākt to, lai mūsu nodokļu maksātāju nauda tiktu tērēta godprātīgi un saskaņā ar tiem politiskajiem lēmumiem, kas tiek pieņemti. Un pieņemot šos lēmumus, ir jāpanāk tas, kā summas pēc tam netiek pārāk sankcionētas eh, caur budžeta izpildes procedūru. Bet es ceru, ka budžeta kontrols procedūra ir strādājusi godprātīgi, un tas arī atspoguļusies ziņojumos tad, kad tie tiks pieņemti rīt. Diemžēl nereti komisija runājot pār dažādiem kritērijiem, maksimām, piemēram, maksimums 2% kļūdai, kamēr tas paliks spēkā, vairākas grupas nevarēs balsot par šo izpildi. Mēs ceram, ka tomēr, kā rezultāts būs apmierinošs, un mēs esam gandarīti, ka mums izdevās panākt, eh, izdosies panākt kompromisu. Paldies! Nākošais runātājs eh, Jānis Reirs no padomas. Priekšstādātāja kungs, komisijas viceprezidenta Georgijos kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, revīzijas palātas priekšstādātājs Kaldērs kungs, dāmas un kungi. 23. februārī man bija tas gods iesniegt budžeta kontrolas komitejai padomes rekomendācijas par atslogošanu, ko sniedz komisijai attiecībā uz two thousand and thirteen gada budžeta izpildi. twenty three martā arī budžeta kontroles komiteja nolēma ierosināt atslogot komisiju par budžeta izpildi. šīs plenārsēdes balsojums notiks rīt un es ticu ka tajā tiks apstiprināts komitejas balsojums. priecājos atzīmēt ka eiropas parlaments un padome šajā svarīgajā jautājumā ir viensprātis. eiropas parlaments savā rezolūcijā priekšlikumā iekļāva vairākas atrunas par eiropas savienības finanšu pārvaldības kvalitāti. arī padome savās rekomendācijās norādīja ka vēl ir novēršami daudzi trūkumi. padomi uztrauc ka lielā daļā maksājumu joprojām saglabājas augsts kļūdu līmenis two thousand and thirteen gadā veidojot četri septiņi būtiskuma slieksnis divi apmērā tiek pārkāpts visās jomās izņemot administrāciju. padome pauda nožēlu ka uzraudzības un kontroles sistēmas vēl aizvien tikai daļēji efektīvi nodrošina pakārtoto darījumu likumību un pareizību un ka lielā daļā darījumu dalībvalstu iestādēm bija pietiekama informācija lai šīs kļūdas atklātu un labotu. tajā pašā laikā padome patur prātā ka revīzijas palātas aplēstais kļūdu īpatsvars kā tāds neliecina par krāpšanu nelietderīgi izlietotiem līdzekļiem vai izniekotiem eiropas savienības līdzekļiem turklāt padome atzinīgi novērtē visus centienus un darbības ko komisija un dalību valstis ir veikušas lai īstenotu revīzijas palātas iepriekšējo gadu ieteikumus. vēl jo vairāk novērtējam ka tas tika darīts apstākļos kad ievērojami pieauga veikto maksājumu apjoms. ierobežotu resursu apstākļos ir skaidrs ka budžeta disciplīnai un eiropas savienības līdzekļu efektīvai un lietderīgai izmantošanai būtu jāpievērš lielāka uzmanība pareiza finanšu pārvaldība ir svarīga nevien no sabiedriskās domas viedokļa mums ir juridiskais pienākums izpildīt eiropas savienības budžetu ievērojot apstiprinātos noteikumus. visiem eiropas savienības līdzekļu pārvaldībā iesaistītiem dalībniekiem tostarp dalībvalstīm ir pilnībā jāuzņemas katram sava atbildības daļa padome aicina komisiju un dalībvalstis arī turpmāk uzlabot pārvaldes un kontroles sistēmas efektivitāti vienlaikus nodrošinot lai kontroļu radītie ieguvumi un to izmaksas būtu līdzsvarā. lai panāktu savienības finanšu interešu pilnīgu aizsardzību īpaši svarīgi ir arī laikus īstenot koriģējošos pasākumus. visbeidzot vēlētos pievērsties jautājumiem kas attiecās uz budžeta pārvaldību. šajā pārskata periodā šajā sakarā padome uzskata ka ir nepieciešama skaidra visaptveroša un saulaicīga informācija par ikgadējo maksājumu apropriāciju vajadzībām. tā aicina komisiju sniegt ticamu prognozi par turpmākajām maksājuma vajadzībām gan īstermiņā gan ilgtermiņā. dāmas un kungi! tikko ir sākusies jaunā daudzgadu finanšu schēma un man ir prieks ka diskusijās par jauno programmēšanas periodu īpašu uzmanību gan no komisijas gan no padomes gan no eiropas parlamenta puses tika pievērsta uz rezultātu balstītu tiesiskā regulējuma izveidošanai. šī mums visiem ir lieliska iespēja panākt efektīvāku un kvalitatīvāku eiropas savienības līdzekļu izlietošanu. protams padome apzinās ka jauno iestrādāto elementu pozitīvs tūlītējs efekts nav iespējams tomēr savās rekomendācijās aicinām komisiju laicīgi un regulāri ziņot par progresu attiecībā uz sasniedzamajiem rezultātiem lai šo informāciju izmantotu sarunās par nākamo es daudzgadu budžetu. padome ir gatava konstruktīvi iesaistīties visās diskusijās par to kā uzlabot un arī turpmāk es budžeta izpildi, turpmāku es budžeta izpildes satvaru. Dāmas un kungi, godātie deputāti, paldies par uzmanību! și o rog acum pe doamna comisar Georgieva. Un tagad. Dodu vārdu komisārai Georgijevai. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie referenti. Godājumais ministra kungs. Godājumais uh, revīzijas palātas tiesas priekšsēdētāja Kaldeira. Mēs šeit runājam par eh, finanšu gada budžeta izpildes um, apstiprināšanas procedūra, tā ir sākusies novembrī, un no komisijas puses pilnīgi skaidri norāda, ka mēs ļoti nopietni izturāmies pret šo izpildu. Mēs nopietni pret to izturāmies veidojot kontrolas sistēmas, kad mēs ziņojam parlamentam par to, kad uh, mums tiek uzdot jautājumu, mēs to nopietni uztveram. Politiskā līmenī pie tam strādām. Citi komisāri, tā skaitā piedaloties viedokļu apmaiņā ar budžeta kontrolas komiteju, kā arī tehniskā līmenī. Mēs uzskatām, balsojumu budžeta komitejā piešķirt budžeta izpildi ir pamudinājums mums eh, komisijai, mūsu personālam. Paldos, paldies, par to jums saku paldies, un es ceru, ka rītdienas balsojums šo ieteikumu apstiprinās. Komisijai budžets izpilde balstās uz eh, daudziem blokiem - izveidot kontrols sistēmas, atlasīt projektus, publicēt eh, tenderus, parakstīt līgumus, pārbaudīt maksājuma prasības un izpildīt eh, tūkstošiem maksājumu uzdevumu. Tas ir ilgs process, kurš nebeigsies rīt. Pats Jā, es ceru, ka 13. gadā norēķini tiks slēgti. Deputātis Gresls ziņojums un iepriekš eh, revīzijas palātas ziņojums sniedza mums dienas ētāinu. Ir ele pozitīvi elementi. Revīzija palātā secināja, ka visi izdevumi ir bez materiālām kļūdām un iepriekšējo gadu tendence palielināt kļūdas likmi ir apvērsta pretējā virzienā. Kļūdas līmenis ir samazinājies, bet mūsu uzmanība koncentrējas uz to, kur mums ir jādara vairāk un labāk. Mums ir vairāk un labāk jādara. Uh, atbilstoši kopīgās pārvaldības noteikumiem lauksaimniecībā kohēzijā. To mēs dzirdējam, dzirdam no referentiem. Un mums ir savlaicīgi jānosaka kļūdas, lai tās var tikt savlaicīgi risinātas. Un maksājumi nebūtu jāpārtrauc. No komisijas puses galvenokārt mēs uzskatām, par savu mērķi pasargāt budžetu no krāpšanas. Mēs uzklausījām deputātas Makovei ziņojumu par Eiropas prokuratūru. Esmu līdz atbildīgi par to. Tā ir daļa no sistēmas, kas palīdzēs mums apturēt krāpšanos un Eh, novērst eh, nepareizības mūsu budžeta izmantošanā, bet arī mēs daudz varam darīt, lai uzlabotu to, kā mēs pasargājam nodokļu maksātāju naudu. Uzsver, ka mūsu komisijā mēs koncentrējamies uz četrām jomām. Pirmkārt, vienkāršoti noteikumi, lai tie būtu vienkāršāk, saprotami, vieglāk kontrolējumi ar mazāk kļūdām. Uh, Eh, vienkāršāki noteikumi nozīmē mazāk kļūdu. Un mēs pie tā pieturēsimies šogad. Es nākšu klajā ar aktualizētu administratīvu rezultātu tabulu, lai parādītu to, kas jau ir sasniegts un kas vēl ir darāms. Vienkāršošana ir nozīmīga mūsu otrajam mērķim - uzlabot pārvaldības efektivitāti un izmantošanu maksājuma efektivitāti. Šobrīd 2 līdz 7% no kopējām izmaksām aiziet kontrolēju, un mēs vēlamies efektīvas kontrolas un atrast vislabāko veidu, kā izmantot nodokļu maksātāju naudu. Šim nolūkam trešais elements ir uzlabot informācijas ticamību, it īpaši tajā informācijā, ko mēs saņemam no dalību valstīm, lai varētu izmantot eh, vissvarīgāko eh, revīziju palātes eh, ieteikumu vienotā, vienots audit ceļš. Bet šim nolūkam mums ir nepieciešama ticama informācija. Nacionālās dekla deklarācijas ir nozīmīgs. Un ceturtais elements, vissvarīgākais, kas ir jāņem vērā, ņemt vērā mūsu programmu daudzgadīgo raksturu un uzlabot korektīvo kapacitāti. Pēdējo piecu gadu laikā korekcija līmenis bija ap vidēji 2,2% no visiem maksājumiem, un mēs vēlētos norādīt, ka 13. gadā bija 2 165 maksājuma pārtraukšanas gadījumi. Šobrīd ir jauna daudz gadu perspektīva, jauns finanšu periods, un es jau vairāk kārtīgi esmu no jums dzirdējusi, mums ir jākoncentrējas uz atbalstību, bet pat vēl vairāk uz to, ko mēs saņemam no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Šajā ziņā ir jā. Ja jāstrādā pie tā, kā mēs varam labāk izmantot budžetu, un šie tad ir mūsu rīcībā esošie budžeta veidošanas bloki. Un ļoti cerīgi izraugos uz starp institūciju darba grupu, budžeta ziņā, kas palīdzēs situāciju vēl uzlabot. Es atvainojos, ka es pārsniedzu jau uz atvēlēto runas laiku, bet noslēgumā es vēlos paust patiesu apņemšanos sadarboties ar institūcijām, parlamentu, eh, padomi, revīzijas palātu, lai mūsu iedzīvotāji, mūsu pilsoņi varētu lepoties ar mūsu veikumu. Paldies! Paldies, komisāri! Un tagad dodu vārdu revīzijas palātas priekšsēdētājiem Silvam Kaldēram. Paldies, cienījamie deputāti, Reira kungs, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties šim parlamentam par man doto iespēju teikt dažus vārdus šodien, kad eh, mēs uzsākam ļoti svarisks, svarīgas debats, ar kurām mēs noslēgsim 2013. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Es gribētu sveikt visus referentus un pateikties par viņu ziņojumiem, it īpaši budžeta kontrolas komitejas locekļus. Ir ārkārtīgi pozitīvi Eiropas uh, revīzijas palātā strādājošajiem redzēt, ka tik plaši un detalizēti tiek izmantots uh, mūsu veiktais darbs šajā konkrētajā jomā. Eh, tā kā šis ir pēdējais eh, gads iepriekšējā izmaksu periodā, 2013, 2013. gadā tātad notika darbība tāpat kā iepriekšējos gados. Eiropas Savienības eh, pārskati attiecīgajam gadam, 2013. gadam, ir uzticami. Tas ir skaidrs. Tomēr pārāk daudz maksājumi, kaut gan pareizi iegrāmatoti un atspoguļoti tomēr tiem nebija jānotiek, jo tie neatbilda konkrētajiem maksājumu nosacījumiem. Tā ir joma, kur mums ir jāpiestrādā, jo tur noteikti mēs varam uzlabot Eiropas Savienības uzticamību un atbildīgumu. Tātad prasot atbildību no tiem, kas ir pirmajās rindās atbildīgi, lai nodrošinātu, ka sistēma ir izmaksu ziņā pareiza un efektīva. Tā tad varētu darīt vairāk tie ir no dalībvalstu iestāžu puses, kuras ir atbildīgas par šo primāro kontroli un pārvaldību. Un galvenokārt arī tāpēc, ka informācija ir pieejama. Tā jau ir tātad pieejama, lai nodrošinātu pilnībā maksājuma atbilstību noteikumiem. Un, protams, arī Eiropas komisija var uzlabot savu atskaišu sniegšanu Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz uh, kļūdu aplēsēm, finanšu korekcijām un uh, atgūtiem līdzekļiem. Tātad šie ir tie elementi, kur man šķiet mēs varētu uzlabot darbību. Bet kā jau iepriekš ir ticis uzsvērts, steidzamākā vajadzība ir uzlabot informāciju par rezultātiem, ko mēs uh, sasniedzam. Tā ir tāda simptomātiska uh, Eh, problēma Eiropas budžeta sistēmā. Mums vairāk uzmanības jāpievērš tieši sasniedzamajiem rezultātiem ar tiem resursiem, kas ir Eiropas Savienībai. Tas ir galvenais elements vai signāls, ko mēs atkal šeit gribētu uzsvērt no savu viedokļu. Tas ir īpaši svarīgi, tāpēc, ka tagad mēs uzsākam jaunu uh, finanšu ietvaru periodu, un tiek izveidotas jaunas sistēmas periodam no 14. līdz 20. gadam. Un atkal tā ir iespēja eh, sakārtot lietas jau no paša sākuma, lai mēs varētu stiprināt Eiropas Savienības atbildīgumu un uzticamību. Un es domāju, ka šajā kontekstā mums īpaši pozitīvi vajadzētu vērtēt eh, Eiropas komisijas jau izklāstītos plānus veicināt tādu sasniegumu vērstu kultūru arī Eiropas Savienības finanšu pārvaldībā. Tātad šī darbības kultūra, mūsuprāt, jābalst uz tādu patiesu uh, finanšu pārvaldītāju apņēmību visos līmeņos sasniegt rezultātus. Ir nepieciešams arī, lai būtu skaidri mērķi un efektīvi stimuli tā sasniegšanai. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs. Mēs uh, atzīmējam, ka parlaments ir pieņēmis ziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu un ka ir ņemti vērā visi mūsu brīdinājumi un rekomendācijas daudzos un dažādos jautājumos, arī attiecībā uz atbilstīgu caurskatāmību, attiecībā uz finanšu instrumentiem, īpaši tiem, kas ir paredzēti investīciju finansēšanai. Arī tas ir jautājums, ko esam minējuši savā nesenajā atzinumā par Junkara plānu. Priekšsādātāji, cienījamie deputāti, Eiropas Savienība nevar atļauties, lai rezultātu sasniegšana būtu kaut kas, kas seko pēc tam. Tam ir jābūt uzsvara punktam Eiropas Savienības maksājumos. Tāpēc mēs aicinam turpināt šo ciešo sadarbību starp mūsu institūcijām ar jūsu parlamentu, lai nodrošinātu, lai mēs vislabākā veidā izmantotu Eiropas pilsoņiem noderīgākā veidā Eiropas Savienības finansējumu. Paldies! Uh, Silva Kaldēras kungs, tagad mēs dosim vārdu kolēģiem, kas izteiksies komiteju vārdā. Lielākā daļa var izteikties viena minūte un lūdzu, lūdzu pieturieties pie šī vienas minūtes limita. Sāksim ar Jatenmakī kundzi no uh, AFET komitejas. Viena minūte. Ulkoasēn valiokunnan puolesta. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzstājos ārlietu komitejas vārdā. Es gribētu runāt pāris lietām. Pirmkārt, uh, efektīva līdzekļu izmantošana un otrkārt, uh, kā mēs varētu taupīt Eiropas Savienības un dalību valstu naudu, lai nodrošinātu, ka mēs saņemam atbilstošu uh, atdevi uh, pār iztērēto naudu. Kons Mums, diemžēl, konsultāciju dienestu nepastāv un tādēļ ir jāpiecina, jāpieaicina ārējie konsultanti. Eh, tagad par ārējās darbības dienestu. Šeit pastāv zināmas problēmas. Jau no paša sākuma bija tā, ka no tā saucamajām eh, vecajām lielajām dalību valstīm tika pieņemts darbā liels skaits darbinieku. Uh, nesamērīgi daudz, uh, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu šajās valstīs, un arī sieviešu pārstāvniecība ir pārāk neliela. Mums ir solīts, ka šīs nelīdzsvars tiks uh, labots, bet tas līdz šim nav noticis. Paldies! attīstības komisijas vārdā, komitejas vārdā Naizarkungs. Jā, es uh, runāšu par attīstības politiku, proti par humanitāro palīdzību, par Hindufas bēgļu nometni Alžīrijā, un man ir bail, ja mēs uh, sekosim uh, ziņojuma ieteikumiem, tad humanā palīdzības apjoms tiks ievērojami samazināts. Budžeta komiteja, eh, budžeta kontrolas komiteja balstās uz 2013. Mm, gada datiem un eh, tagad tiek kontrolēts, vai tie pasākumi ir atbilstoši īstenoti. Ir zināms, kas saņem šo naudu no eh, Hindu nometnē. Un man ir nedaudz bail, ka šis jautājums starp Alžīriju un Maroku šās uh, nometnes uh, sakarā novedīs pie tā, ka Hindufs nometnes saņems mazāku uh, finansējumu. Paldies! Eikskungam vārds priekšsēdētāja kungs, es pārstāvu starptautiskās tirzniecības komiteju. Mēs konstatējam, ka kļūdu līmenis 2013. gadā ir samazinājies un, un uh, galvenās kļūdas ir pielaistas neievērojot procedūru un attiecībā uz sniegtajiem pakalpojumiem. Mēs konstatējam, ka eh, revīzijas palātas ieteikumi par preferenciāliem tirzniecības nolīgumiem ir eh, jāņem nopietni, jo projām netiek veikts ekonomiskās ieteiksmes novērtējums Eiropas komisijā. Tāpat mēs atbalstam revīzijas palātas ieteikums par ex ante un ex post novērtējumu. Protams, dalību valstīm ir jāsakārto šīs lietas, jo tā ir viņu atbildības joma. Mēs tāpat uzskatām, ka ir jākontrolē arī atbalsta sniegšana MVU uh, un ir jānodrošina labāk sadarbības starp visiem budžeta procedūras dalībniekiem. Tagad vārds uh, Markusam Ferberam, ekonomikas komitejas uh, vārdā godātie kolēģi, ekonomikas un monetāro lietu komiteja atbild par trim uzraudzības iestādēm. Tātad uh, mēs uzskatām, ka ir ļoti eh, svarīgi dot savu ieguldījumu, lai tiktu veidoti vienoti noteikumi Eiropas Savienībā, finan, it īpaši attiecībā uz finanšu tirgiem. Tāpat laikā mēs kritizējam šīs uh, trīs kontrolas iestādes, uh, jo uh, tās pārsniedz uh, Eh, to, kas ir noteikts direktīvā, un mēs pieprasām, lai šīs iestādes ievēro tās pilnvaras, kas tām ir piešķirtas uh, eh, ministra padomas parlamenta lēmumā. Mums uh, būtu ļoti liederīgi, ja šos ieteikumus atbalstītu plenārsēdes lēmums rīt. Tagad vairs Harkins kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Gribu pateikties eh, referentam Černetskī kungam par to, ka ņemiet vērā lielāko daļu manu priekšlikumu attiecībā uz četrām uh, aģentūrām nodarbinātības jomā - Sedefob, Eirofanda, Eiropas apmācības fonds un uh, vēl ceturtais. Kaut gan ir eh, tādi mazāk būtiski jautājumi par konfliktu, interešu konfliktu novēršanu, jāsaka, labs progress ir panākts un attiecībā uz iekšējām revīzijām visas, revīz, visas eh, rekomendācijas ir teikts ņem, ņemts vērā, ieviests vai mm, darbs notiek. Tāpat labs progress nodrošināts īstenojot komisijas eh, nostāju par decentralizētajām aģentūrām un attiecīgo ceļu karti, kam vajadzētu veicināt tādu labāku sniegumu kultūru, kā jau minēja Kalderas kungs. Un visbeidzot gribu uzsvērt to, ka revīzijas palātas ziņojumā ir atspoguļots mazāks eh, kļūdu eh, koeficients nodarbinātības jomā no 3,2% uz 3,1%. Un eh, tas ir otrais zemākais rādītājs šajā politikas jomā. Tomēr paredzam arī, ka šie uzlabojumi saglabāsies. Paldies! Un tagad Lavijas kungs no vidus komitejas vienu minūtu. Lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Vides eh, komitejas vārdā es gribētu pavisam īsi izteikties par piecām aģentūrām, par kurām mēs esam atbilst, atbildīgi attiecībā uz 2013. gadu budžetu. Vispārīgā izteiksme eh, resursu pareiza pārvaldība aģentūrās ir, bet konkrētāk mēs gribētu norādīt uz uh, vides aģentūru. Uh, un kā tā ir darbojusies, nodrošinot preventīvu pārvaldību, lai izvairītos no interešu konfliktiem. Attiecībā uz EFSA arī līdzīgi panākumi ir nodrošināti pārvaldībā, lai izvairītos no interešu konfliktiem un lai uzlabotu caurskatāmību um, balsojumos. Tas uh, attiecībā uz CDC jāatzīmē, ka centrs ir uh, investējis uh, korekciju veikšanā un uh, ņemot vērā tiesas iepriekšējās rekomendācijas. Paldies, Perinskī kungs no transporta komitejas, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eh, transporta komiteja pozitīvi vērtē eh, augsto eh, izpildes rādītāju transporta jomā un tas, ka kļūdas koeficients ir zemāks par 2% vērmā programma. Tomēr pētniecībā šis kļūdas koeficients saglabājas virs 2% un atbilstība valsts pasūtījuma ievērošanas noteikumiem joprojām ir problēma. Bez tām, caurskatāmības labad mēs uzskatām, ka komisijai noteikti vajadzētu publicēt ikgadējo transporta projektu projektu sarakstu, ko līdzfinans Eiropas Savienība, norādot uh, konkrētas finansējuma summas katram projektam. Tāpat ir svarīgi nodrošināt spēcīgas sinerģijas un sadarbību uh, un koordinācijas starp dažādiem Eiropas Savienības finansējuma avotiem, lai izvairītos no pārklāšanās un lai garantētu visefektīvāko un uh, liederīgāko pielietojumu. Priekšsēdētāja kungs. Diemžēl jānorāda, ka daļa teksta šajā rezolūcijas projektā par eh, budžeta eh, izpildi ir diezgan tādā kritiskā stāvoklī. Ir eh, konkrēti novērtējumi, kas ir ļoti tādi vienpusēji un rada eiroskepticismu. Tas attiec uz Bulgāriju, tāpat arī uz dažām citām austrām un dienvidu eh, Eiropas valstīm, un dati norāda, ka šīs valstis it kā izmanto Eiropas Savienības līdzekļus tikai kļūdainā veidā, un eh, ka viņiem ir pilnīgs fiasko un eh, labi indikātori un progress pilnīgi nav ņemts vērā šo valstu sakarībā. Kaut gan situācija dažkārt ir bijusi pilnīgi pretēji, nepieciešams līdzsvarots, eh, objektīvs skatījums. Un, eh, kā Grēslas kundze, piemēram, norādīja, nu, Grēslas kundze tomēr ir pozitīvi strādājusi un ņēmus vērā daudz mūsu grozījumus. Paldies, Mihailovs kundze. Uh, Reģionālas komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji komisijas vicepriekšsēdētājs kundze, eh, revizijas palāts eh, priekšsēdētāji. Es piedalos šīs dienas debatēs par eh, budžeta izpildi 2013. gadam. Es vādu reģionālās attīstības komiteju un esmu referente par um, šo apspriežamo procedūru. Es sveicu Greslas kundzi, Viņa ir izstrādājusi ļoti precīzu, detalizētu, fokusētu ziņojumu. Gribu norādīt, ka esmu ļoti priecīga, ka daži no uh, Reģionālās attīstības komitejas priekšlikumi arī ir iekļauti ziņojumā. Mums svarīgākais ir likt uzsvaru uh, uz to, lai tiktu veidota darba kultūra, kas balstīta uz uh, rezultātiem un sniegumu, tātad efektivitāti, liederīgumu un kohēzijas uh, politikas liederīgu izmantošanu. Un mēs ar prieku konstatējam, ka um, revīzijas palāta un komisija ir uh, viensprāt šajā sakarībā. Gribu piesaistīt uzmanību tam, ka. Maksājumu pārtraukšana noteikti var radīt negatīvus efektus. Paldies, saka priekšsādātājs. Un... Tagad no lauksaimniecības komitejas Jārkungs uz vienu minūtu lūdzu. Priekšstādātāja kungs, um, uh, lauksaimniecības komiteja nevar uh, un negrib ignorēt uh, revīzijas palātas uh, ziņojumu. Es tāpat kā iepriekš uh, iestājos par to, lai būtu komisijai un revīzijas palātai vienādas sistēmas izmantotas, novērtējot kļūdu līmeņi, jo pretējā gadījumā tas novērt pie uh, nevēlamām politiskām sakām. Uh, nākamais kopējā lauksaimniecības politikā mēs konstatējam pārāk lielu birokrātisko slogu jo arī šeit sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Un treškārt informācija, kas tiek saņemta no dalību valstiem 2013. gadā trijos gadījumos komisijai bija jāpārskata kļūdu līmenis. Paldies, Kadek kungs, uh, Zilsaimniecības komitejas vārdā. Priekšsēdētāja komisāra, gribu atgādināt Eiropas zivsaimniecības uh, uh, Eh, komitejas nozīmīgo lomu, un eh, tā ir īpaši nozīmīga attiecībā uz nozvēs izkraušanu. Šī aģentūra garantē koordināciju un kontrolas veikšanu dalību valstīs. Es apsveicu revīziju palātas paziņojumu attiecībā uz eh, šīs aģentūras atskaišu pareizību. 9 99% un 84% no saistību un maksājumu atropriācijām attiecīgi ir pareizi izpildīti. Izpildu kopā sasniedz 90% un tāpēc aicinu apstiprināt izpildi e, Eiropas zvejas e, e, kontroles aģentūrai. Paldies! Tālāk no kultūras komitejas vārds deputātam Maura Barandijāranam. Paldies, priekšsēdētāji! Ar gandarījumu šo gadu konstatējam budžeta izpētību veiksmīgu darbību Erasmus plus eh, programmai, kas bija par 100%, bet citās kultūras komitejas programmās, diemžēl, pastāvam pašreizējā brīdī ir nepietiekams finansējuma līmenis. Kā jau tas norādīts Eirobarometra ziņomā par piekļuvu kultūrai, redzu, ka uh, uh, Eiropas līmenī krietni samazināts finansējums kultūras pieminiektu aizsardzībai. Paldies! aicinu atbalstīt eh, budžeta izpildu. Paldies! Nākošais runātājs no Pilsonisko brīvību komitejas deputāte Silvija Gijoma. Paldies priekšsēdētāji, kā katru gadu revīzija palāta ir rūpīgi skatījusi eh, deviņus, eh, deviņu aģentūru norēķinus, par kurām atbilsta Lībe komiteja. Ja mēs skatām tuvāk, šo budžeta izpildu tā ir ļoti politiski nozīmīga Finanšu riski saistībā ar aģentūrām ir nelieli relatīvi salīdzinām ar pārējo budžetu, bet aģentūras ir ļoti redzamas dalībvalstīs un ar, ir ar lielu nozīmi veidojot politiku, pieņemot lēmumus un izpildot programmas, it īpaši mūsu pilsoņiem ļoti jūtīgās jomās. Eh, Līve uzskata, ka bilance kopumā ir pozitīva. Tomēr vēl aizvien ir jāmudina aģentūras uzlabot budžeta plānošanu, tā budžeta funkcionēšanas caurskatāvību un budžeta optimālu izmantošanu. Paldies! Paldies! Tālāk! Eh, Dzimuma līdztiesības eh, komitejas vārdā deputāte Garcija Pērēs. Paldies, priekšsēdētāji! Dzimuma līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, tāpēc tam ir jābūt prioritāram visās politikās, kas tiek īstenot, taiskaitā budžeta izpildē sieviešu tiesību komitejā mēs eh, pietiekam ilgi jau pieprasām eh, iespēju piedalīties eh, ietekmes izpētē attiecībā uz to, kā Eiropas programmas un projekts sasniedz dzīvumu līdztiesības mērķi Eiropas Savienībā. Visi instrumenti, kas pastāv Eiropas kohēzijas fondos, sociālajā fondā un visās programmās, kas sadarbojas ar organizācijām, kuras strādā šajā jomā. Mēs ļoti pozitīvi novērtējam budžeta izpildi Eiropas eh, dzīvumu līdztiesības institūtā. Mūsuprāt, to vajadzētu atbalstīt un uzlabot, lai dotu mums iespēju rēķināties ar vairāk pētījumiem šajā jomā. Paldies! Paldies tālāk runātāji no politiskajām grupām. Vispirms deputāts Pīpers uz pusotru minūti. Jā, es um, esmu uh, ļoti pateicīgs Ingeborgai Grēslē par ziņojumu, kur ir minēti ļoti būtiski punkti un eh, tagad eh, komisija pārņem lielāku kontroli pār struktūru fondu izmantošanu. Tomēr mūsu eh, rūpju bērns joprojām ir lauksaimniecības izdevumi, un mums ir nepieciešams vairāk datu un informācijas, un komisija aktīvāk jāstrādā ar tām valstīm, kur ir uh, problēmas, un visām valstīm ir jāpieņem uh, nopietnāk noteikumi. Runājot par uh, ēku pārvaldību Eiropā un personālu izdevumiem, ir uh, pieprasīts sagatavot ziņojumus, bet uh, uh, atsevišķi projekti ir labāk jāizvērtē. Piemēram, Luksbalva, Eiropas vēstures nams ir atkal un atkal jāpārvērtē šo projektu finansējums. Tā ir arī mūsu politiska atbildība. Tagad vārds Ajālai Senderai. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Uh, uh, Esam pateicīgi revīziju palātas priekšsādātājiem Kaldeiram puš to, kurš, eh, par to, ka viņš seko, lai budžeta izpilde sakošana noteikti aizvien uh, precīzāk. Tāpat esam pateicīgi padomes uh, pārstāvi klātbūtnei. Es uh, tomēr ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos budžeta izpildziņā un vēlos sveikt arī komisāru Georgijievu, kura seko izpildes procesam un kura būs eh, ļoti liels atbalsts eh, mūsu darbā. Šeit eh, ir eh, runa par eh, budžeta izpildi komisijai, kura vairs nestrādā, tā ir Barrozu komisijai. Un mums ir jāatzīst zināmais progress, un tas ir jāatzīst jaunajai Junker komisijai. Tāpēc es kā es vēlos piešķirt mandātu deputātei Grestai, kur pārstāv budžeta kontrolas komiteju, kura ir veikusi savu darbu objektīvi un līdzsvaroti. Mums ir jāpatur prātā, kā mēs redzam, kā Gresles kundze ir gatava skaidrot un attaisnot 2% risku un kļūdu. Domāju, ka mums šī kļūda ir jālabo balsojumā. Tāpēc domāju, ka nav pietiekami labi izmantoti Olaf ziņojumi no referentes puses un ceru, ka tas nākotnē neatkārtosies. Paldies! Nākošais runātājs Kelmels uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Um, budžeta komiteja balstoties uz revīzijas komitejas ziņojumu strādāju un mēs uh, pateicamies uh, mūsu grupas vārdā revīzijas palātai par tās veikumu. Um, budžeta atbilstīga izpilde ļoti svarīga. Šos līdzekļus var terēt tikai paredzētiem mērķiem un taupīgā veidā. Uh, Eh, šajā jomā svarīga ir subsidiaritāte, bet, diemžēl, tā tas nevienmēr ir. Tagad Eiropas Savienībai ir tādas pilnvaras, ko daudz labāk varētu īstenot dalību valsts. Tagad ir vairāk nekā 40 aģentūra, vai tiešām tās ir nepieciešams Eiropas līmenī, vai tas ir ekonomiski pamatoti. Uh, ka šādas aģentūras pastāv, piemēram, līdztiesības aģentūra, vai tiešām tāda ir nepieciešama, mēs uzskatām, ka tāda nav nepieciešama. Tagad to ir ers. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi, dāmas un kungi. Vispirms ALDE grupas vārdā pateicos Eiropas revīzijas palātā. Jūs ļoti būtiski strādājat, jūs atklājat kļūdas līdzekļu izmantojumā un pārvaldībā galvenās prasības ALDE frakcijai pagātnē ir bijis nodrošināt labāku budžeta līdzekļu kontroli un uh, līdzekļu izmantošanu arī dalību valstīs ir jāpastiprina kontroli, jāveic korekcijas, jo tieši uh, 80% Eiropas Savienības līdzekļu izmanto dalību valstis. Uh, un uh, mums ir jāvirzās uz priekšu, jo, uh, piemēram, reģionālajā politikā un lauksaimniecības politikā kļūtu līmenis ir kā iepriekš pārāk liels, un revīzijas palāta norāda, ka dalību valstīm šai jomā ir jārīkojas. To es saku arī padomes pārstāvim. Un, protams, jāatzīst arī, ka procedūras ir pārāk sarežģītas un uh, es uh, daž, daudzām nevalstiskām organizācijām tas rada ļoti lielus sarežģījumus. Un tādēļ ir jācenšas atvieglot šīs budžeta procedūras un jāmazina birokrātija. Uh, Mums ir e, jābūt prioritāte Eiropas Savienībai, labākai budžeta kontrolei un e, budžeta politikai ir jābūt orientētai uz rezultātiem. Un cerams, Georgievs kundz, ka jūs pildīsiet solījumus un nāksiet klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. E, runājot par dalību uh, valstīm ir tiešām uh, jāvienkāršo procedūras, tādā veidā mēs mazināsim arī kļūdu līmeni. Paldies, tagad vārds Karīkundzei, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu pateikties kolēģiem komitejā, kas uh, izstrādājuši ļoti labus, uh, gan kritisku ziņojumus, mums bija ļoti laba sadarbība, kaut gan varbūt par visu neesam vienas prātas, esam panākuši labus rezultātus. Tāpat gribu pateikties arī revidentiem par uh, ļoti pamatotiem ziņojumiem, ko esam saņēmuši. Diemžēl šogad mums bija labs pie, iemesls būt kritiski noskaņotiem, skatoties uz kļūdas eh, koeficientu, kas joprojām ir pārāk augsts - 4,7%, un tas nav pieņemams. Tie miljardi eiro, kas ir pakļauti vai nu. Uh, kļūdām vai krāpniecībai, to visu varētu izmantot, lai radītu jaunas darba vietas, lai uzlabotu vidi, un tas nozīmē, ka mēs nevaram atkal un atkal uh, sniegt komisijai budžeta izpildes apstiprinājumu. Tāpat mēs konstatējam, ka, ka padome acīm redzot nevēlas tālāk nodrošināt caurskatāmību demokrātija Eiropas Savienībā attiecībā uz 2007, 8, 9, 10, 11, 12 un tagad 13 gada budžeta apstiprināšanu. Viņiem bijusi tāda iespēja, bet padome joprojām atsakas atbildēt uz parlamentu jautājumiem par uh, budžetu un tāpēc uh, arī uh, budžets komiteja ir atteiksies sniegt šo apstiprinājumu un mēs viņus atbalstam. Tas ir skandalozi, ka joprojām mums nav pieejama konkrēta specifiska informācija un nu, to ir ļoti grūti eh, vienkārši pamatot ar 70. gadu džentlmeņu vienošanos, dāmas un kungi. Nu, jāuztver šīs lietas nedaudz nopietnāk. Mēs to esam parādā saviem pilsoņiem. Tāpat mums pilsoņu vārdā ir jāstāv kopā Un mēs nevaram vienkārši pieņemt to, ka padome atsakās atbildēt uz mūsu jautājumu. Mums ir nepieciešama caurskatāmība un līdzekļu kontrolējumība. Paldies. Es kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Šī budžeta izpildes apstiprināšana ir pēdējā budžeta periodā, konkrētajā daudzgadu budžetā. Un uh, Tāpēc mums ir jāizdara zinām secinājumi. 4,7% kļūdas eh, likme ir krietni virs eh, pieņemamajiem 2%, un mums ir svarīgi zināt un saprast, ka šāda veida kļūdas eh, koeficients ir eh, pieejams kopīgas pārvaldības eh, programmās. Reizēm tas sasniedz pat līdz 5,2%, bet tas nav gana labi, jo dalību valstīm bija jāzina, tās noteikti taču zināja, ka viņām nevajadzēja tik daudz tērēt. Un es piekrītu Haldēras kungam, kurš saka, ka ir nepieciešama rīcība pret šādu darbību. Ir ārkārtīgi svarīgi, kā arī Greslas kundze norādīja ļoti precīzi savā ziņojumā, mums ir eh, jātur dalībvalsts pie atbildības, un ja nacionālie vai reģionālie mm, ministru iestādes ir vainīgas un netērē līdzekļus atbilstoši, tad viņiem ir jāuzņemas politiskā atbildība, kāds pienāktos. Paldies, eh, Valīkungs, pusotra minūte. Paldies, priekšstādātāji. Eh, Budžeta izpildes apstiprināšana Eh, šis process, mēs redzam, ka Eiropas Savienība atkal eh, te ļoti īpatnēji darbojas. Notiek labēšana no dalību valstīm, un jāsaka, ka visam šim pasākumam nav bijusi nekāda pievienotā vērtība. Mēs tērējam mazāk kā 1% no IKP eh, Eiropas tukšiem vārdiem, bet šī Eiropa nespēja pat stāvēt uz savām divām kājām. Tad vai mēs gribam turpināt uh, Eh, piešķirt eh, līdzekļus eh, partijām, šo partiju labumu iegūšanai. Ar to saistās skandalozi notikumi, tātad tiek piešķirts finansējums politiskajām partijām. 2013. gadā tās vairāk kā 30 miljonu saņēma, tātad 32,3 miljonu, 11,3 tā saucamiem fondu finansējumiem. Tātad šie līdzekļi, kas aiziet partijām un fondiem, ir palielinājies no 9. līdz 15. gadam un bez kāda pamatojuma. Mēs gribam pozitīvā veidā piedalīties budžeta izpildes apstiprināšanā, tāpēc gribu teikt vienu lietu no savas grupas puses. Reģionālo līdzekļu, eh, fondu līdzekļus ir jāpārvalda caurskatāmākā veidā attiecībā uz eh, iemaksām un eh, maksājumiem dalību valstīm, jācīnās pret bezdarbu, jānodrošina inovācijas un skatieties, piemēram, uz programmām darba vietu radīšanai. Ir daudz bezjēdzīgu programmu šajā jomā, tā ka es gribētu, lai visi budžeta kontrolas komitejā uh, Mm, pieņemt ļoti skaidru nostāju cīņā pret krāpniecību darbību, krāpniecīgu darbību. Daudzi jautājumi, kas ir minēti šajā ziņojumā, tos jārisina komisijām dalībvalstīm. Paldies! Paldies! Vai jūs pieņemsiet eh, zilā skatīts jautājumu no Nebresku kunga? Lūdzu! Mikrofon. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Vorbiți foarte frumos despre Jūs eh, runājāt par politiskajām partijām, it kā jūs pat nebūtu no kādas politiskās partijas, jūs runājat no politiskām grupām, it kā jūs nebūtu vienā no tām, jūs runājat par Eiropas Savienības līdzekļiem, it kā jūs eh, pats neieliktu kabatā mm, algu, ko jums maksā Eiropas Savienība, tā ka mums ir jāstrādā kopā, lai Eiropas Savienības institūcijas varētu izmantot šos līdzekļus radošā veidā, dodot labumu Eiropas pilsoņiem, bet es nedomāju, ka mums ir jābūt populistiskiem savos izteikumos par demokrātiskiem principiem. Paldies! Thank you. Uh, Atbilda. Jā, es gribu atgādināt, jā, mēs esam politiska kustība Itālijā, kas atteicās no 40 miljonu maksājuma partijām, jo mēs esam kustība. Un mēs brīvprātīgi vācam uh, finansējumu no pilsoņiem uh, Mēs gribētu politiku pievest tuvāk cilvēkiem un panākt citu finansēšanas formātu. Mums, eh, eh, kā delegācija no piecu zvaigžņu kustības, mēs esam atteikušies būt eh, šo finansēto partiju un fondu dalībnieki. Paldies, Alio kungs, pusotra minūte. Kolēģi, tātad par šo procedūru var teikt šādus komentārus. Uh, tas, kā darbojas komisija un dalību valstis, rodas šaubas par kopīgo pārvaldību un vispār ir jādepatē par Eiropas institūciju nākotni. Nav pieņemams, ka reģionālās politikas vai lauku rajona attīstības politikas jomā tas tā notiek. Mēs ar komisiju apšaubu dalību valstu sniegtos datus, bet arī atsevišķas institūcijas apzināti sniedz maldinošus datus. Tas nozīmē, ka sistēma nedarbojas nedarbojas, jo kļūdas tiek atkārtotas un atkārtotas, kas grauj uzticamību visai šai sistēmai kopumā. Uh, nesenākie krāpšanas gadījumi ir saistīti ar aģentūrām, ar publisko iepirkumu vai ar atsevišķu ekspertu interešu konfliktiem. Piemēram, runājot par uh, specializēto aģentūru, uh, Uh, tiek piešķirti startautiskiem um, organizācijām uh, miljoniem eiro konkursiem. Olafs norāda, ka ir nepieciešama lielāka atklātība un deputātiem arī ir jāsaņem visa nepieciešamā informācija. Paldies! Šmit, un minūte. Vārds Šmits kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Attīstības palīdzība ir lielā mērā finansēta no Eiropas līdzekļiem un instrumentalizēta. Es domāju, ka mums būtu šī sistēma jāpārskat. Katrā gadījumā kļūdu līmenis saskaņā revīzijas palādziņām ir pārāk augsts. Šie līdzekļi ir paredzēti, lai cilvēki um, uzlabotu dzīvi, bet ir arī uz vietām jāizpilda noteikti rādītāji. Ja prasības niek pildīts, tad ir jāpārtrauc šie maksājumi. Nevar taču turpināt maksājumus, ja vispār nav zināms, kas ar šiem līdzekļiem tālāk notiek. Tāpat ir problemātiskas eh, daudzgadu maksāšanas saistības. Ir jāparāds eh, noteikti kritēriji eh, starp finansējumam un gala rezultātam. Eiropas attīstības fondam ir nepieciešama lielāka elastība, lai reaģētu uz uh, humanitārām katastrofām. Mēs uh, dzirdām par uh, traģēdiju Lampedūzā, par uh, Nepāls katastrofu, bet nepietiek jau vienkārši ar uh, naudas piešķiršanu un tad cerēt, ka viss notiks. Uh, Tā kā vajag, ir jāīsteno tādi projekti, kas ilgtspējīgi palīdz cilvēkiem uz vietām pašiem sev palīdzēt. Paldies, tagad vārds Liberācka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs debatējam par 2000. 13. gada budžeta apstiprināšana, tas ir pēdējais gads iepriekšējā daudzgada finanšu schēmā un uh, arī uh, vecais komisijas sastāvs vairs uh, nestrādā. Un uh, tas viss ir jāņem vērā. Bet vēl svarīgāk ir tas, kā, kā līdzekļi tiek izmantoti, un arī svarīgs ir šis uh, kļūdu līmenis. 4-5% ir vairāk nekā uh, mēs to vēlētos. Un būtu taču jāizdara secinājumi arī no finanšu krīzes un kaut kas jāmācās. Un es domāju, ka mums uh, būtu šādi secinājumi jāizdara aktīvāk. Mums ir jādomā par to, kā orientēties uz konkrētiem rezultātiem. Uh, ir jānosaka prioritātes, jābūt skaidrai uh, to īstenošanas metodikai Uh, revīzijas palāta gatavo ziņojumus balstoties uz rādītājiem. Es uzskatu, ka ir augstu vērtējama šī revīzijas palāca izmantotā metodoloģija. Tālāk par līdzsvaras trūkumu. Mums Mēs, protams, no vienas puses kritizējam, bet no otras puses vajadzētu arī norādīt, kur varētu sasniegt uzlabojumus. Tagad vārds Ešvart kungam. Priekšsēdētāji, mēs operējam šobrīd ar būtiski samazinātu finanšu schēmu, tāpēc mums ir jānodrošina, lai tie līdzekļi, kas mums ir, strādā pamatīgāk. Tas nozīmē, ka būtiskas izmaiņas nepieciešams attiecība. At, kultūrā jāveido šī atbildība par um, tērēšanu. Un uh, turpmāk ir jānodrošina šiem tērētiem līdzekļiem papildus vērtība. Daudz, kas ir atspoguļots uh, revīzijas ziņojumā, un es īpaši pateicos revidentiem par to, ka viņi norādījuši, ka nepieciešama lielāka caurskatāmība un uh, budžeta disciplīna un atbilstība. To, manuprāt, var vislabāk nodrošināt, ja parlaments piešķir lielāku lomu kvalitātei nekā kvantitātei izmanto šo iespēju, gribu pateikties uh, revīzijas palātājiem, priekšsādātājiem un paust vēlmi, ka mums ir jārod veidi, kā strādāt kopā, lai nodrošinātu uh, labāku uz rezultātiem balstītu budžeta sniegumu, jā, informē labāk par prioritātēm un jāveic labāka uzraudzība, tātad jāiegūst vairāk vērtības par izstādētiem līdzekļiem. Paldies, saka priekšsādātājs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Dartmut kunga? Thank you very much. Paldies, Ašvort kungs. Vai jūs piekrītat runāt par budžetu un budžetu kontroli, ko jūs pieminējāt, ka ir tāda līnija, ko nedrīkst pārkāpt? 11 eh, Eiropas Savienības dalība valstis eh, izmaksā līdzekļus un 17 eh, plus mīnus, kuras saņem līdzekļus. Uh, Tātad šo līniju nekādā veidā nevar aizpildīt uh, vai izdzēst. Tur pastāv tāds milzīgs interešu konflikts. Vai jūs piekrišķim nostādījumam? Ja jūs tā uzstājat, saka Šort kungs, ja jūs gribat maksimizēt šo, šo nodalījumu līnijas, tad jūs nesasniegsiet savienību 28 valsts, kas strādā kopā. Es domāju, ka mums jāatrod uh, tā, tie elementi, pie kuriem jāstrādā kopā, jāņem vairāk kļūdas un uh, jāpārstāj runāt par šādām dalošām līnijām un tiem, tām vietām, kur mēs nesadarbojamies it kā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad. Jā, es saprotu, ka mēs visi tērējam līdzekļus, saņemam līdzekļus, bet uh, nākošais tagad līkums uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, bet priekšsēdētāja Kalderas kungs uh, Parlamenta rezolūcijas projekts par Eiropas Savienības aģentūru budžeta izpildes apstiprināšanu. Tur ir runa par pārvaldību un budžeta disciplīnas uh, elementiem un ir iekļaut galvenie elementi attiecībā uz 2013. gadu. Runājot par aģentūrām un to darbu, jāapzinās, ka to galvenais uzdevums nav konkrēta finansējuma iztērēšana, bet jātērē līdzekļu optimālā veidā, lai nodrošinātu savu uh, misiju un dotu pievienoto vērtību. Nesenā migrācijas jautājuma kontekstā gribētu uh, minēt Frontex aģentūru. Frontex aģentūras mērķis ir koordinētā veidā nodrošināt Eiropas Savienības uh, robežu apsardzību atbilstoši uh, pilsēt, pils, cilvēktiesību hartai. Tāpēc es gribētu zināt, cik lielā mērā aģentūra ir bijusi efektīva un cik lielā mērā ir nodrošinājusi uh, kopīgu operāciju darbību uz ārējām robežām, tāpat arī vācot informāciju par ārējām robežām, uzlabojot savu rēģēšanas kapacitāti un iesaistot citas dalību valstis. Šis jautājums kļūst ar dienu būtiskāks pēdējos gados uh, saistībā ar kopējās Eiropas Savienības stratēģijas izmaiņu attiecībā uz resursiem un pasliktinoties arī drošības veidēju un pieaugušām problēmām. Migrācija pieaug Eiropas Savienībā. Es kā Bulgārijas pārstāvis, un tā ir viena valsts, kurai ir ārējās robežas, uh, pie kurām, par kurām palielinās šis migrācijas spiediens, gribu uzsvērt divus uh, uh aspektus. Jāuzlabo Frontex finansējums un uh, šis eh, sadalījums starp dalībvalstīm jāuzlabo. Nepieciešams koncentrēties sasliedzamiem eh, rezultātiem, un to vajadzētu iekļaut aģentūru un misijas veistījumos, un tas ir jāuzlabo turpmākajos gados. Paldies, ar priekšsēdētājs Šoltes eh, kungs, pusotra minūte spoštovana komisarka spoštovani predsednik evropskega računskega sodišča paldies priekšsēdētāja kungs komisārs kundze revīzijas palātas priekšsēdētāja kungs es pateicos revīzijas palātai par ziņojumu budžeta kontrolas komiteja budžeta komiteja uh, saskaņa ar uh, revizijas palātas ziņojumu ir um, norādīts, ka ir samazinājies kļūdu līmenis, bet ne tik ļoti, kā mēs to vēlētos. Mums ir jārūpējas par to, lai būtu atklāti zināms, kā tiek tērēt Eiropas Savienības līdzekļi, bet to nevar teikt par ITER projektu. Uh, jau kopš 2006. gada Uh, ir uh, īstenot neveiksmīga plānošana. Tagad uh, izmaksas ir pieaugušas par 60 miljārdiem eiro. Bija paredzēts, ka projekts ir jāpabeidz 27. gadā. Uh, diemžēl nav nekāds reāls uh, darba grafiks. Jāsaka, būtu neatbildīgi, bezatbildīgi apstiprināt budžeta izpildi šim projektam. Jo tādā gadījumā mēs ignorētu revīzijas palātas secinājumus. Es aicinu deputātus nepiešķirt budžeta apstiprinājumu šim projektam. Dartmut kungs, 155 miljārdu eiro budžetā ir daudz budžeta līniju, kuras būtu diskusiju vērtas, bet šobrīd es gribētu nolikt malā budžeta līniju, kas saistās ar 35 darbiniekiem, uh, kas ir paredzēta Eiropas eh, parlamenta priekšsēdētājam. Jāsaka, tas ir kolosāli uzpūsts birojs, kurš eh, kā tāds eh, ir tāds kā tikai politisks košs tērps. Īpaši gribinātu par šo budžeta līniju, kas saistās ar pirmsiestājas instrumentu, kas tiek izmaksāts kandidātu valstīm. 11,5 miljārdu eiro periodā no 7. līdz 13. gadam. Uh, Un vēl 11,7 miljārdi ir paredzēti uh, iezīmēti 14. un 20. gadam, bet eh, konteksts dalī kandidātu valstīm, kā Junker kungs ir norādījis, nes citēji, turpmākajos piecos gados neviena jauna dalībvalsts neiestāsies Eiropas Savienībā, tāpēc ir ārkārtīgi grūti saprast, kāpēc dalību valsts, ka šis kandidātu valsts saņems pirms iestājas finansējumu tādā apjomā, un tik tiešām ir ļoti grūti saprast, kāpēc tās saņem pirms iestājas finansējumu vispār kāpēc tas tiek maksāts. Un vēl viena pilnīga anomālija ir tas, ka trūkst, eh, cik milzīgs ir šis eh, finansējums Turcijai. Mūsdienās Turcija konstant pārkāp cilvēktiesības un, um, un negrib atzīt tos notikums, kas notika pirms simts gadiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, ir zilās kartītes jautājums no Jakovčiča kunga. Vai jūs atbildēsiet uz to? Lūdzu, Jakovčiča kunga vārds prihvatili plavu kartu. Želim vas pitati od kuda Paldies, ka pieņemat šo zilās kartītes jautājumu. Es eh, tikai brīnos, eh, kāpēc un kā tik daudz naidīguma nāk attiecībā uz tām valstīm, kas saņem palīdzību no Eiropas Savienības un vēlas grib kļūt par mūsu dalību valstīm. Kāpēc tik daudz negatīvu vārdu? Arī mēs saņēmām jūsu palīdzību, un te mēs esam tagad Eiropas parlamentā un esam jūsu kolēģi, tāpēc tik tiešām nevaru piekrist jūsu izteikumiem. Atbilde. Es tikai norādīju, es tikai norādīju uz milzīgajām naudas summām, kas ir pareģētas eh, pirms iestājas finansēšanas ietvaros. Uh, par ko ļoti daudz cilvēku neapzinās. Nu, apvienotā karalistē noteikti nē. Un tas ir neskatoties uz faktu, kā es norādīju, kā es norādīju, un Junker kungs teica, es to neizdomāju, ka neviena jauna dalība valsts neiestāsies turpmāko piecu gadu laikā. Tāpēc pilnīgi un absolūti nav nekādas jēgas un loģikas, un tas ir liels līdzekļu izšķērdējums, un tas ir gaidot kaut kādu eventuālu iestāšanos, kas varbūt nekad nenotiks. Un es eh, ceru, ka tas tiešām nenotiks, ir īpaši Turcijas gadījumā. Paldies! Vai jūs pieņemsiet vēl vienu zilās kartītes jautājumu no Kirkop kunga, prasa priekšsēdētājs? Vēl viens zilās kartītes jautājums. Jā, jūs pieņemsiet. Lūdzu, Kirkop kungam vārds. Uh, Dartmuta kungs, vai jūs nedomājat, ka ir tāda liekulība, nu tāds liekulības uh, pieskaņa jūsu izteikumos šovakar, ņemot vērā finansiālos jautājumus? Uh, kas saistās ar uh, apvienotās karalists neatkarības partijas finansējumu. Vai jūs jūtaties ļoti droši savās, uh, savos komentāros un piezīmēs? Atbilde. Es gribu teikt tikai vienu lietu, ka tas ir tāds lēts debašu punkts, kuram nav nekāda pamata. Un tas nav vērts jūsu pieminēšanas, ne no jūsu politiskās grupas, ne no partijas puses, un, uh, jo visādā citādā kontekstā es jūs cienu. Jā, priekšsēdētāji saka, ir vēl viena zilā kartīte, bet lūdzu ļaujiet mums virzīties uz priekšu, jo mēs esam jau iekavējuši sēdes uh, norisi un gribētu dot uh, Vaļčkovskim uh, kungam vārdu uzdot jautājumu. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo, vážená paní komisāra. Paldies priekšsēdētā par iespēju izteikties. Komisāres kundze, padoms pārstāv, priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi. Uh, Saka nākamais runātājs, es gribētu pateikties Greslas kundzei par izcilo ziņojumu. Viņa tik tiešām ir uh, veikusi kolosālu darbu. Es koncentrēju uzmanības aģentūrām. Ir 32 aģentūras, lielākais uh, vairums tos saskars ar dažādām problēmām, interešu konfliktiem, sliktu pārskatāmību un iekšējo integritāti. Uh, Tāpat ir arī vāja budžeta plānošana un īstenošana. Dažādi aspekti ļaujas aģentūras cenšas eh, kompensēt šīs problēmas. Citas cenšas tās risināt eh, mazāk veiksmīgā veidā. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu atlikt EIT eh, e apstiprinājumu, jo tas nav bijis pārliecinoši 2013. gadā. Un tas eh, nebūs pārliecinoši arī 2014. gadā. Šīs aģentūras eh, pārskatu situācija ir pilnīgi nepieņēmama. Eiropas Inovācija tehnoloģija institūtam un aģentūrai bija problēmas ar eksante, transakciju apstiprināšanu un eh, revizijas palāte konstatējusi arī trūkumus konkursu procedūrās un tā tālāk. Tātad tur ir milzīgas iespējas veikt uzlabojums, kā jūs varat redzēt no otras puses Frontex, kam ir bijušas problēmas ar uh, finansējumu, viņiem vajadzētu noteikti apstiprināt budžeta izpildi, jo es domāju, ka mm, vidusjūrā situācija ir ārkārtīgi īpaša. Paldies, Volgan kungs, pusotra minūte. Yeah, uh, Paldies! Es gribētu pateikties revizijas palātai par uh, ieguldīto darbu, strādāt pie budžeta izpildes apstiprināšanas, kā viens no ēnu referentiem par aģentūru ziņojumu. Es gribētu vērst uzmanību uz konkrēti to, un pirmkārtām gribu pateikties referentam par uh, darbu, un gribu norādīt, ka uh, sociāldemokrāta grupa sekos budžeta komitejas darbam un balsojumam nodrošināt uh, Um, budžeta apstiprināšanu visām aģentūrām izņemot eh, IT Eiropas Inovācija institūtam, ja vien viņi nespējas no, izrādīt pietiekamu progresu pēdējos mēnešos, lai arī mēs varētu vēlāk šogad varbūt apstiprināt viņu budžeta izpildi. Sociāldemokrāta grupa ir iesniegusi vairākus eh, grozījumus horizontāliem ziņojumam, īpaši saistībā ar darbinieku jautājumu. Mēs esam pret to, ka tiek uh, samazināts darbinieku skaits. Uh, virs jau mm, nospraustiem mērķiem, bez tam mēs arī esam pret eh, samazinājumiem, kas nozīmē, ka aģentūrām eh, būs grūti izpildīt savu uzdevumu. Dažas aģentūras, eh, tik tiešām atbilstoši aģentūra tīklam, šobrīd jau saskars ar grūtībām, jo trūkst darbinieku. Mēs uzskatām, ka budžets darbiniekiem jāparedz atbilstoši uh, Eh, katras eh, aģentūras eh, uzdevumam un mandātam un nevis kaut kādiem nosacītiem cipariem vai nosacītiem samazinājumiem. Mēs uzskatām, ka aģentūras, kas saņem finansējumu no kādām komisijas maksām, viņiem vajadzētu arī paredzēt zinām elastību attiecībā uz darbinieku skaitu. Paldies, saka priekšsēdētājs Sulik kungs, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropski dvora audit. Kodētā. Godātā komisārs kundze, Eiropas uh, revīzijas palātas budžets ir 140 miljoni gadā, un mēs saņemam ziņojumus uh, no šīs uh, palātas, un tas ir ļoti būtiski, un 2014 gadā revizijas palāta ir nosūtījuši 14 sūdzības Olaf, bet tas ir tikpat daudz, cik es viens pats deputāts esmu nosūdījis. Un uh, ir tik daudz korupcijas tādēļ, ka cilvēki domā, ka nauda virst no debesīm. Ir tiešām kauns, ka šī revīzijas palāta, kam ir tik liels budžets, ir iesniegusi tikai 14 sūdzības uh, Olafam. Pati revīzijas palāta ir labākais paraugs neatbilstošai Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanai voorzitter ook ik wil graag de rekenkamer. paldies priekšsēdētāja kungs gebrandī kungs es arī vēlētos no savas puses pateikties revīzijas palātai par gadskārtējo ziņojumu jo revīzijas palāta norāda uz pamat problēmu Eiropas Savienības budžetā proti nav pietiekama orientācija uz rezultātu. Uh, Eh, revīzijas palāta norāda, ka dalību valsts izmanto metodi vai nu iztērējiet līdzekļus vai tos zaudējiet. Un ir divi konkrēti piemēri par specifiskām uh, jomām, kur uh, ir iztērēti līdzekļi, bet nav gūti nekādi konkrēti rezultāti. 5,6 miljārdi eiro uh, ir paredzēti uh, pārtikas rūpniecībai un 10,5 miljārdi lauku uh, vides uh, uzturēšanai. Tātad šī kopējā summa ir milzīga - 16 miljārdi, bet nekādu konkrētu rezultātu nav. Un tātad mums ir šī problēma steidzami jāatrisina, pārskatot pamatos Eiropas Savienības budžeta politiku. Es tāpat augstu vērtēju to, ka budžeta kontrols komiteja vēlas izveidot konsultatīvo grupu un ka šis priekšlikums ir guvis atbalstu. Paldies! Tagad vārds Javor kungam priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, es vēlos pievērst jūsu uzmanību divām lietām, runājot par parlamentu budžeta izpildi. Uh, šīs uh, ziņojums ir viens mazs solīts ceļā uz atklātību. Bet ir vēl daudz, kas jādara šai virzienā. Mums parlamenta darbība ir jāpadara atklātāka visiem uh, šīm uh, izmaksām, kas tiek maksāts deputātiem, jābūt ir atklātākam. Uh, Nākamais uh, jautājums, kas ir pelnījis uzmanību. Parlamentā mums ir ne tikai uh, pienākums vēst sarunas Parīzes konferencē gada beigās, bet mums ir pašiem jāsamazina mūsu oglekļa dioksīda emisijas, kas, protams, nozīmē arī budžeta līdzekļu ietaupījumu. Runājot par aģentūrām, es vēlētos pieminēt tikai divas aģentūras - Frontex un nesenās traģēdijas, ko esam piedzīvojuši, eh, uzsver eh, to, cik eh, svarīga ir Frontex loma, bet ko mēs konstatējam atkal šeit trūkst atklātības līdzekļu izmantojumā Mēs varam tikai palielināt Frontex budžetu, ja viņi nodrošina lielāku atklātību. Tagad vārds Marinesku kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Tautas partijas grupa atbalsta uh, publiskās privātās partnerības PPP. Tās ir guvušas, pierādījušas eh, labus rezultātus. Šī sistēma ir jāatbalsta Šodien mēs runājam par uh, aģentūru budžeta izpildus apstiprināšanu, uh, un mums ir uh, zināmas iebildes pret triju aģentūru budžeta izpildi. Uh, Uh, jo uh, revīzijas palāta arī ir norādījusi uz problēmām ar ekspost auditu. Runājot par Artemis Emea, uh, šeit PPP ir saņēmušas uh, budžeta apstiprinājumu no budžeta kontrolas komitejas, un mēs pieprasām arī informāciju par citām publiskām privātām partnerībām, kas tiek izmantots aģentūrās, jo ir jāmin visi partneri šajos kontrolē iesniegtajos dokumentos. Paldies. Tagad vārds Kālinbachas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Šodien mēs uh, tagad zinām, kas 2013. gada budžetā ir nogājis greizi. Nu, tiešām par 4% pro, uh, kļūdu līmeni mēs nevaram priecāties. Uh, un tas ir atspoguļots šajā ziņojumā, un sadarbībā ar revīzijas palātu mēs esam atklājuši pagātnes kļūdas. Bet mums ir jāraugās arī nākotnē. 96% gadījumu viss ir noticis tā, kā vajag. Un Uh, ir ievērots uh, likums un programmas ir īstenots, ir iegūti konkrēti rezultāti. Mēs nedrīkstam aizmirst arī par to, kas ir noticis labi. Mums ir jāmācās gan no pozitīvās pieredzes, gan no kļūdām, domājot par nākotni. Šodien mūsu uzdevums ir mazināt birokrātiju. Mums ir Uh, jāatvieglo piekļuve uh, Eiropas uh, fondu līdzekļiem, novēršot to, ka automātiski rodas arī kļūda šis birokrātijas dēļ. Mums ir tādēļ jādomā par nākotni. Tagad vārds Celerkungam. Pirmkārt, ir labas ziņas par to, ka ir uh, apstiprināts 8, 9 un 10 attīstības plāna finansējuma izpilde, bet tomēr kļūdu līmenis ir arī augsts un ir zināmas šaubas arī par to, uh, vai uh, saņēmēja valstīs ir izvirzīti pareizi politiskie mērķi, un nākotnē šie jautājumi būtu pamatīgāk jāizvērtē. Un runājot par attīstības fondu. Tām vienmēr ir savs budžets bijis, bet citi attīstības instrumenti ir iekļauti kopīgā budžetā. 2015. gadā mums ir Uh, bijusi diskusija par to, ka ir jāievieš ilgtspējīgi mērķi, jāņem vērā kotonu vienošanās un citas starptautiskas vienošanās, un mums ir jāstrādā konsekventāk un jābūt prasīgākiem. No otras puses, uh, Eiropas attīstības fondam ir Eh, jāiekļaujas Eiropas budžetā un jānodrošina lielāka atklātība par līdzekļu izmantošanu. Un tagad vārds Novakovkungam. Man bija tikai astoņi gadi, kad Bulgārija piedzīvoja vienu no smagākajām krīzēm eh, savā jaunāko laiku vēsturē. Uh, Uh, tikai dažas valdības iestādes darbojās un cilvēkiem bija ļoti lielas grūtības. Bet tagad mēs esam mācījušies no pagātnes kļūdām. Eiropas Savienībā Bulgārija jau ir dalība valsts vairākus gadus. Un var teikt, ka mēs esam guvuši reālus rezultātus un darbojušies veiksmīgi. Mums ir jāizvērtē, kas ir izdarīts pareizi. Saskaņā ar komisijas datiem Bulgārija izmanto 75% pieejamo Eiropas uh, fondu līdzekļu. Ir zināmas problēmas bijušas ar lauku attīstības programmu, bet tagad kļūdas ir labotas. Kā? Tāpat uh, veiksmīgi tiek izmantots uh, zvejas saimniecības fonds, ir izmaksāti 7 miljoni no Eiropas līdzekļiem. Tas, uh, es domāju, ka nākotnes ziņojumos arī atspoguļosies tas, kā situācija mūsu valstī uzlabojas. Es pateicos Greslas kundzei. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmais runātājs ir Marijas kungs priekšsēdētāji, šī, šajās debatēs man ir iespēja runāt par Enisa, eh, kas nodarbojas ar eh, informācijas tīklu drošību un atrodas Heraklionā, Grieķijā. Un 2013. Eh, gadā mēs piedzīvojam centienus pārcelt šo aģentūru no Grieķijas uz citu vietu. Uh, un mēs ar visiem spēkiem pretojāmies šiem centieniem. Bija arī centieni aģentūru sadalīt uh, uz pusēm, atstāt Heraklionā tikai uh, desmit personas ļoti lielās telpās un pārējos darbinieks pārcelt vai nu uz Briseli vai vēl kaut kur citur vai arī vispār bija nodoms pārcelt uz Briseli. Tomēr šie, šie pasākumi cieta neveiksmi, un e, es uzskatu, ka revīzijas palātai būtu jāizvērtē šī situācija ap Enisu. Un katrā gadījumā es nekad nebalstošu par Enisa budžeta apstiprināšanu un aicinu kolēģis darīt tāpat. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti sarežģīti runāt par 52 dažādām izpildēm vienas minūtes laikā. Bet ir ieteicams eh, izpildes priekšlikums izpētīt, jo no tiem var daudz uzzināt par Eiropas Savienības eh, iestāžu darbību. Es lūdzu vārdu lai runātu par Eiropas Savienības ticamību. Pirmkārt, par mūsu aģentūru darba ticamību. Tādējādi visi ieteikumi šajos priekšlikumos šeit ir nevis, lai mēs balsot pār šo izpildi, bet lai domātu par to, ko var uzlabot izpildē. Otra problēma ir ar kohēzijas eh, politikas maksājumiem, jo tie, kuri vēlas vairāk Eiropas, ir tie, kuri izmanto kohēzijas politikas instrumentus. Paldies! Nākošais runātājs eh, deputāte Jevo Rivāzija. Paldies, priekšsādātāji! Esmu gandarīts par šo revīzijas palādu ziņojumu, konkrēti par kādu dosie, ko zinu visai labi, jo Eiropas delegācija apmēksēja gadarašu, un tas attiec uz ITER projektu pārvaldību, jo no vienas puses mēs redzam, ka budžeta kontrolas komiteja nav pieņēmusi ITER budžeta izpeldes uh, ziņojumu šeit ir runa par neskaidru projektu, ļoti dārgu, kopš 2006. Eh, gada tā summas ir pieaugušas no 5 līdz 16 miljārdiem. Turklāt viņi pieprasa papildus 30 gadus, lai varētu finansēt eh, šo pirmo ITR projektu. Tur, kas ir visai hipotētiski, manuprāt, nenobalsot par izpildi, dotu iespēju ITER organizatoriem atbildēt uz Eiropas parlamenta jautājumiem par tā administratīvo un finanšu pārvaldību. Un, manuprāt, revīzija palātas analīze ir ļoti labs rīks, lai deputāti saņemtu konkrēts jautājums, konkrēts atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātājs Kalenbaks kundze, jūs jau izteicāties. Paldies, es šodien uzstājos ne tikai savā vārdā, bet daudzu cilvēku vārdā, kuri man ir sūtījuši vēstules par šodien paredzētos 27. grozījumu par palīdzības sniegšanu bēgļiem Hindufs nometnē. Es vēlos kolēģus aicināt uh, rīt atbalstīt balsojumā šo grozījumu, jo ir runa par to, ka cilvēki gadiem ir atkarīgi no humanitārās palīdzības, mēs viņus nevaram tagad pamest nelaimē, un mums Eiropēš, Eiropiešiem ir jāpilda savu pienākumu, jāsniedz viņiem atbalsts. Paldies, Kādenbachs kundze. Tagad vārds Silvas Kaldēras kungam. Thank you, Mr. President. Vārds revīzijas palātas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji, godējumi deputāti. Daži vārdi pirms eh, mēs eh, slēdzam šīs debātas. Vispirms es vēlētos pateikties tiem, kuri strādāja no revīzija palātas puses, lai varētu rūpīgi pārbaudīt Eiropas eh, Savienības budžetu, tā institūciju un aģentūru budžetu. Eiropas Savienības budžeta uzlabošana ir izaicinājums, ar kuru mēs saskārāmies un a, kurš ir jārisina komisijai, dalību valstīm, attiecībā un visām institūcijām ir jāsadarbojas šajā jomā. No mūsu puses, no revīzija palātas puses, mēs uzskatām, ka arī mums ir jāliek lielāks uzsvars uz sniegumu jautājumiem mūsu gadu pārskatā. Tāpat mēs esam iecerējuši veltīt vairāk resursu lai piešķirtu parlamentam saulaicīgus ziņojumus par tiem sniegam jautājumiem, kas ir visbūtiskākie Eiropas Savienībai un Eiropas pilsoņiem. Un noslēgumā priekšsēdētāji. Rūpējoties par iet, ieteikumiem no revīzija palātas puses, vēlos apliecināt, ka mēs esam apņēmušies cieši sadarboties ar jums un esmu pārliecināts, ka mūsu labā sadarbība turpināsies un mums izdosies kopīgi sasniegt nospraustos mērķus. Paldies! Obrigado. Paldies! Un tagad Eiropas komisijas vārdā vicepriekšsēdētāja Georgievā. Paldies, priekšsēdētāji! The, uh... Paldies tiem deputātiem, kur piedalījās debatēs, kā arī vēlos pateikties tiem, kuri piedalījās šī vakar debatēs. Mēs esam pateicīgi par jūsu sacīto un tieši tāpat kā sacījām revīzija palātas pārstāvis, mēs ļoti rūpīgi izpētīsim ieteikumus bez tam, ka tie tiek rīt pieņemti, un pieliksim visus pūliņus, lai tie tiktu pieņemti, jo būtiskākais ir, lai no vārdiem mēs varētu pāriet pie konkrētiem darbiem un nodrošināt mūsu nodokļu maksātāju līdzekļu labāku izmantošanu. Noslēgumā es gribētu teikt trīs lietas. Pirmkārt, jāmācās ir no pieredzes, to jau pieminēja vairāki runātāji. Un Tas ir komisijas pienākums, un, protams, tas attiec uz eh, kopīgās pārvaldības programmām dalībvalstīs. Jāmācās ir gan no pozitīvas, gan negatīvas pieredzes, un mēs gribētu turpināt strādāt šaģā garā, lai identificētu tās lietas, kas darbojas vislabāk kā arī izdarīt secinājumus no lietām, kas nedarbojas, lai varētu tās koriģēt un sakārtot. Tālāk runāšu par metodikas jautājumu. Šobrīd ir visai šķirīgs brīdis, kad mēs meklējam līdzsvaru starp pasākumiem kas attiec uz atbildību un sniegumu un uz rezultātiem. Šī metode nav vienkārša un viegla. Iz, izsvērt tādas lietas, kā piemēram skola apmeklētība ir vienkārši. E, izsvērt to, kā ietekmē mazie vidēji uzņēmumi darba vietas un tālāk. Ietekmes izaug, e, ekonomikas izaugsme ir sarežģītāka. Izmērīt to, kā lauku atbalsts palīdz lauku iedzīvotāju skaita pieaugumam, arī ir sarežģīti. Un vienmēr pastāv risks, ka mēs koncentrējam līdzekļus uz to, ko ir vieglāk izmērīt, nevis uz to, kas ir visbūtiskākais mūsu iedzīvotājiem un ekonomikai. Tāpēc es gribētu apsveikt apņemšanos no revīzija palāca no parlamenta puses strādāt šī snieguma virzienā, jo uzsveru, ka tas Ja mēs izdarīsim visu pareizi, tas palīdzēs mūsu ekonomikai. Ja mēs dodīsimies, tad rezultāti izpaliks. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Un trešais. Trešā lieta, par ko es vēlos runāt, tiem, kur runāju par to labumu, ko sniedz Eiropas līdzekļi. Šādu labumu ir ļoti daudz. Es pirms dažām dienām biju Latvijā kur Eiropas lietu parlamentārās komisijas priekšsēdētājs man sacīja, ka Latvijā jūs nespētu atpazīt tās skolas, kas ir saņemts mantojumā no iepriekšējā uh, laikmetā tās ir modernas, energoefektīvas skolas, tās ir uzlabotas ar Eiropas naudu, Latvija ir labāk savienota, kā tā ir moderna lidosta. Un arī ieguldījumi lauksaimniecībā ir palīdzējuši uzlabot gan lauku, gan pilsētu vidi, un tieši tāda pati pieredze ir manā valstī. Tad, kad mēs runājam par Eiropas budžetu, 4,7% ir pakļaut kļūdai, daļa no tā ir pakļauta krāpšanai, bet 95,3% ir devuši savus rezultātus un mūsu pienākums ir padarīt šo rezultātu maksimāli pozitīvi. Greslas kundze, vēlreiz gribu teikt, ka jūsu paveiktais ir ļoti skaidrs un profesionāls tieši tāpat kā referentu un ēnu referentu darbs. Mēs esam pateicīgi par jūsu pieliktajiem pūliņiem un arī saviem kolēģiem komisijā es eh, darīšu zināmu šo apņemšanos labāk izmantot mūsu nodokļu maksātāju līdzekļus. Paldies! Eh, paldies, eh, komisāri! Un tagad padomas vārdā ministrs Jānis Reirs lūdzu. augstgodātie klātesošie vēlreiz paldies ka devāt man vārdu šīs debates parādīja ka daudzi no jautājumiem mūs satrauc vienādā mērā. turklāt es varu secināt ka mūsu kopīgais mērķis ir tiekties uz revīzijas palātas atzinumu bez piezīmēm un vēl ir <clears throat> bez piezīmēm ir vēl daudz darāmā lai uzlabotu šo izpildi. ļaujiet man vēlreiz uzsvērt ka šajā sakarā visiem finanšu dalībniekiem ir jāuzņemas pilna atbildība par savu pienākumu pildīšanu reaģējot uz komentāriem par padomes atslogošanu un padomes un parlamenta lomām atslogošanas procesā eh, vēlos uzsvērt ka padome pilnībā respektē un pilda līguma par eiropas savienības darbību trīs simt deviņpadsmit pantu noteiktos uzdevumus. padome apzinās ka budžeta kontroles komiteja nobalso par to lai padomes budžeta izpildes atslogošana two thousand and thirteen gadam tiktu atlikta taču tā arvien vēl ir gatava apspriest attiecīgo darba mehānismu starp eiropas parlamentu un padomi. padome konkrētu priekšlikumu par saprašanās memorandu izteica two thousand and eleven gadā un tā ar interesi atzīmē eiropas parlamenta aicinājumu pēc modus vivendi ko tas paudīs savā two thousand and fourteen gada. twenty three oktobra rezolūcijā. savukārt runājot par kļūdām kā twenty three februārī atklājot komitejas sēdi Eh, priekšsēdētāja gräsle norādīja un es pārstāvu valsti ar vienu no zemākām kļūdām latvija ir viens procents kļūdas eh, ka es arī pilnībā piekrītu to deputātu bažām kuri uzskata ka kļūdu procents ir liels un arī atgādināšu ka padome ar nožēlu atzīst šo faktu tieši tāpēc padome savā rekomendācijās īpaši izceļ preventīvo un korģējošo pasākumu lomu un nepieciešamību tos stiprināt arī turpmāk. šeit es vēlos piebilst ko arī atzīmēja daudzi runātāji ka ir runa par iepriekšējo plānošanas periodu un padome sagaida ka jaunās kontroles prasības un pastiprinātās procedūras kas iestrādātas two thousand and fourteen two thousand and twenty gada plānošanas periodā ļaus nozīmīgi samazināt kļūdu īpatsvaru. noslēgumā vēlos vēlreiz atkārtot uzsvērt ka eiropas savienības budžets ir svarīgs rīks to politikas mērķu sasniegšanai par kuriem mēs esam vienojušies. mums ir vajadzīgi rezultāti proti tādi kas izpaužās izaugsmē nodarbinātībā un investīciju piesaistīšanā spēcīgākā uzņēmējdarbībā un konkurētspējīgākā eiropā. piekrītam teiktajam arī ka situācijā kad mūsu kopējie resursi ir ierobežoti mēs nevaram atļauties neatbilstīgi iztērēt nevienu eiro. mums ir jāpauž skaidrs vēstījums eiropas pilsoņiem un nodokļu maksātājiem ka eiropas savienības tēriņi tiek pastāvīgi uzraudzīti un ka to kvalitāte tiek uzlabota lai tiktu panākti visi mums gaidītie rezultāti. dāmas un kungi godātais priekšsēdētāja kungs paldies vēlreiz par to ka devāt vārdu un paldies par uzmanību. You, paldies ministra kungs. Un tagad vārds referentiem. Vispirms došu vārdu Ingeborgai Greslai. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par šiem ļoti skaidriem vārdiem no padomas puses un noteikti turēsim jūs pie vārda ļoti uh, Labi, ka jūs ieradāties, ne katra prezidentūra ir rīkojoties, rīkojoties šādā veidā, un jūs ļoti skaidri norādījāt, ka mēs varam paļauties uz jums, un mēs arī paļausimies uz jums un nākošajām prezidentūrām, un principā tas ir tāds ļoti spēcīgs signāls arī turpmākām prezidentūrām. Visi runāja par. par Tindu un Daudz saka, palīdzība ir jāsamazina, bet, nu, te jānonāk pie kaut kādas kopējas tādas saprašanās, lai saprastu, cik galā cilvēku tur ir uh, šajā bēgļu nometnē, jāstāst uz ANO datiem un uh, tiek kritizēts tas, ka netiek pareizi aplēsts šis cilvēku skaits. Jā, mēs esam gatavi maksāt, bet cilvēkiem, kas tur reāli ir un kas tur eksistē, un tā ir šī lielā kļūda mēs uh, nepaužam kaut kādu sliktu gribu un negribam samazināt un um, šo atbalstu politiku, bet mēs Negribam paliedz, paliedz, sniegt palīdzību, ja cilvēki tur nav uz vietas. Šiem bēgļiem tur ir jābūt uz vietas. Eh, Tam jābūt eksistējušiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka ir bēgļi, bet īsti nezinām, eh, kas un cik, un runa te ir par Eiropas Savienības līdzekļiem. Un jau agrāk ir pieļauts kļūdas un ir notikusi ne jau viedokļa apmaiņa ar Georgievs kundzi par situāciju, un eh, ekonomisija tur ir izbraukusi. Un viņi droši vien tikai apstiprinās mūsu teikto mēs tātad gribam maksāt par eksistējušiem cilvēkiem. Tā ka jūsu grozījums principā nav nemaz noderīgs. Es domāju, ka vajadzētu palīdzēt Eiropas Savienībai pildīt savu apņemšanos, un te es atgriežos pie galvenās problēmas kopējās pārvaldības. Nepieciešams uzticamas pārvaldības sistēmas, un es gribētu lūgt komisiju ņemt vērā tās piezīmes, ko esam izteikuši attiecībā uz maksājumiem, ka tiem ir jānotiek tad, ja tiem ir kāda pievienotā vērtība, ja tie ir kāda labuma tātad, un tas mums jānodrošina arī nākotnē šī pievienotā vērtība. Paldies! Paldies, Greslas kundzei, saka priekšsēdētājs. Tagad uh, vārds uh, Martīnas Labajovas kundzei. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks, ka mēs varējām uzklausīt un dzirdēt, ka uh, izpildes apstiprināšana neapstāsies rīt, tas ir uh, ilgāks process. Un mans uh, ziņojums par Eiropas attīstības fonda darbības izvērtējumu ir saistīts ar šī fonda nākotni. Mūsu ziņojums dod uh, priekšroku caurskatāmai prioritāšu definīcijai tālākai attīstības fonda nākotnē. Gribētu šeit uzsvērt trīs punktus. Pirmām kārtām finanšu instrumentiem jābūt salīdzināmiem ar tiem, kādi tiek izmantot finanšu ietvaru iet, ietvaros līdz 2020. gadam. Tā tad jābūt efektivitātei lielākai un labākai caurskatāmībai. Otrām kārtām augsts risks saņēmēja valstīs un mūsu ziņojuma attiecīgi ir jāpielāgo. Un trešām kārtām ko ierosina Eiropas attīstības fondam jākļūst par Eiropas Savienības budžeta neatņemam sastāvdaļu. Tam jābūt elastīgākam, tā lai līdzekļus varētu izmantot nekavējoties un atbilstoši situācijai. Gribu pateikties revīzijas palātai, komisijai par sadarbību un visi mani jautājumi arī ir atbildēti. Gribu pateikties uh, Uh, budžeta kontrolas komitejas sekretariātam, gribu pateikties uh, Aldei, grupai, tātad manas grupas uh, palīgiem un visai pārējai komandai un īpaši mūsu kolēģei Greislas kundzei. 52 ziņojumi šeit ir tikuši prezentēti, tātad katru nedēļu viens ziņojums. Mums tos būs jāizskat ļoti īsā laikā, tātad komiteja arī ļoti labi darbojās un strādāja. Un man ir prieks, ka esmu strādājis šajā komitejā. Gribu pateikties visiem ēnu referentiem par sadarbību. Rezultāts ir tāds, ka nebija iesūtītu grozījumu galīgajai teksta versijai, un tas tik tiešām ir tāds kolosāls piedzīvojums arī man personīgi. Paldies Lebajavas kundzei, un tagad Žils Parņokungs. Paldies priekšsēdētāji komisāri pado, godājumā padomas pārstāvi. Tagad īsos vārdos eh, reaģēšu uz izteikumiem attiecībā uz 13. Eh, gada budžeta izpildu. Vispirms par Luks balvu. Jā, mums ir jāizstāv Luks balva. Tā ir spēcīga Eiropas parlamenta izpausme, kas eh, dod iespēju mūsu sabiedrībā parādīt aktualitātes, dokumentālas filmas, un tā ir ļoti būtiska mūsu kultūras identitātei. Otrkārt, aizstāvu Eiropas vēstures namā projektu. Saku ne atteikšanās. Uh, hipotēzei. Tauta bez atmiņas ir tauta bez nākotnes, tāpēc mums ir jāizstāv šis skaistais projekts, kas ir Eiropas vēstures nams. Trešā piezīme no manas puses attie, attiec uz Varīkungu. Viņš sacīja, ka ir jāsamazina vai jāpārtrauc finansējums Eiropas politikas partijām. Nē, mēs aizstāvam, demo, aizstāvam demokrātiju. Šeit ir tikai par vietējo um, izpausmi, kā jūsu kustība piecas zvaigznes eh, Itālijā. Nē, mums ir jārīkojas tā, lai mūsu diskusijas ir tālāk nekā mūsu vietējās rūpes. Mēs piedalāmies tajā, lai demokrātija dzīvotu un attīstītos, tā izskaitā Eiropas demokrātija. Un tagad atgriezīšos pie polemikas. Um, Eh, par kuru mēs dzirdējām no Dārtmuca puses, kurš eh, ķērās klāt priekšsēdētāju kabinetam. Mēs jau esam šajā sēžu zālē dzirdējuši populistiskus izteikumus un šķiet, kā EKR pārstāvis deputāts Kirkops sacīja to, kas ir jāsaka. UKIP, viņš nosodīja UKIP partijas pārstāvu liekulību šajā sēžu zālē. Un visbeidzot, es domāju, ka mums ir vajadzīgs vairāk atklātums caurskatāmības e, pēc kopainas, ko mēs esam guvuši par 13. gadža gada budžeta izpildi. Mums vēl ir e, ceļš ejams, kā sacīja savulaik bijušais Francijas prezidents Mitterāns, tur, kur, pa, e, tur, kur pastāv grība, tur ir vēl ceļš ejams. Un es domāju, ka to mēs varīs, varēsim īstenot kopā ar deputātiem, kas to vēlas. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies deputātu kungs. Un e, tagad dodu vārdu noslēgumā deputātam Vistisenam. Vistesen kungs nav klāts. Tādējādi mēs esam šīs debates pabeiguši un visi, tiks, visi ziņojumi tiks likt uz balsojumu rīt. Mūsu nākošais darba kārtības punkts ir deputātes Morenšārķie ziņojums jaunatnes nodarbinātības iniciatīva atbalstīto darbības programmu priekšfinansēšanā.